Good afternoon, colleagues. Um... Labu pēcpusdienu, kolēģi. Sāksim šīs dienas uh, sanāksmi ar darba kārtības apstiprināšanu. Man ir pāris paziņojumi, pirms mēs uzsākam darbu. Pirmais punkts ir darba kārtības apstiprināšana, un es gribēju iekļaut rītdienas uh, Libe sanāksmes darba kārtībā iekļaut 18a punktu, kas būs prioritārs jautājums. Uh, kur no komisijas ir jāsaņem rakstiska atbilde par privātuma vairogu jautājumu, ko uzdod uh, Sofija Intfelda un kas skar uh, slepenu ASV izlūkdienestu um, piekļuvi ēpastiem e un to skatīšanu. Ja neviens neiebilst, tad uzskatām to par apstiprinātu. Otrakārt, uh, lingvistiskais režīms dāņu, maltiešu un gēlu valodā. Diemžēl tulkojums šodien nebūs pieejams. Un man ir jāpauž arī atbalsts arī dažiem ierosinājumiem saskaņā no grupām 2008. reglamenta 205. punktu par uh, referenta iecelšanu, par minimālajiem standartiem uh, noziedzības apkarošanā, un tas uh, notiek saskaņā ar reglamenta 205. punktu. Referentu apstiprina, referents ir uh, Bonija kungs no ETP, kurš būs uh, ITRE komitejas ziņojuma referents pār Eiropas uh, Savienības uh, mākoņu iniciatīvu. Un uh, arī šī apstiprināšana notiek sasņā reglamenta 205. punktu. Un ir vēl viens paziņojums. Rītdien 11.45 ir paredzēta elektroniskā balsošana, tāpēc kolēģi paņemiet līdzi elektroniskās balsošanas uh, kārtas. Gomases kundze, jums ir reglamenta jautājums, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Gribēju tikai atgādināt to, ko es pagājušajā nedēļā jums rakstīju. Es uzrakstīju mūsu priekšsādātājiem, uzdodot uh, jautājumu, vai mums būs uzklausīšana vai vismaz uh, skaidrojums no komisijas par, par eh, Gintera, komisāra Gintera Ētingera izteikumiem, kas bija rasistiski, homofobi sievietes noniecinoši, un, manuprāt, komisāram šāda izrunāšanās ir pilnīgi nepieņemama, ņemot vērā to, ka viņam tiek uzticēti papildus pienākumi un ka viņš tiks iecelts par Eiropas komisijas viceprezidentu, un es nezinu, kā tas būtu iespējams. Uh, nerīkojot pienācīgu uzklausīšanu parlamentā un varbūt vismaz uh, rakstiskiem skaidrojumiem no komisijas par Ettingeru izteicieniem. Es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieciešami un es ceru, ka deputāti arī atbalstīs um, šo lūgumu pēc skaidrojumiem no komisijas. Paldies, Gomisas kundze, tā kā nav citu jautājumu par reglamentu. Gribēju teikt, ka jūsu rakstītais tika nosūtīts tālāk, un mēs apspriedīsim to koordinātoru sanāksmē un domāsim, kā komisijai rīkoties. Bet paldies par to, ka pievērsāt tam uzmanību. Kolēģi, ar šo darba organizācijas punktu mēs varētu beigt un pāriet eh, pie lietas būtības eh, šīs dienas uzklausīšanas par zilo karti. Mēs te laipni sveicam mūsu viesus Un um, jūs visi esat laipni aicināti šajā pirmdienas pēcpusdienā. Un man šobrīd ir tas neparastais pienākums būt priekšsēdētājiem šajā uzklausīšanā vienlaikus arī referentam, un tāpēc varbūt eh, daži ievadvārdi no manas puses, protams, eh, sveicot šeit mūsu viesus. Dargie runātāji, dāmas un kungi! Man ir milzīgs prieks jūs laipni sveikt visus šajā uzklausīšanā par ES zilās kartes reformu. Šī reforma, kā jau kolēģis zina, ir ļoti jūtīgs jautājums un arī svarīgs tādā ziņā, ka likumīgā migrācija ir bijusi šīs komitejas darba kārtībā, kopš tā ir paredzēta līgumā, un mēs to uztveram ļoti nopietni. Un šajā uzklausīšanā pievērsīsimies galvenajām problēmām pārskatīšanas gaitā, arī situatīvajam kontekstam, un eh, man ir prieks, ka šeit klāt ir vairāki eksperti, kas eh, deputātiem un ēnu referentiem, protams, eh, būs ļoti noderīgi, domājot par zilās kārtas sistēmas reformu. Uh, likumdošanas priekšlikums par jauno zilo kārti, kas aizstās 2009. gada zilās kārtas direktīvu, kas šobrīd ir spēkā, ir ārkārtīgi būtisks, jo mēs saprotam, ka šobrīd zilās kārtas sistēma ļoti bieži netiek izmantota. Tā netiek vērtēta kā panākums, un reforma ir būtiska, jo sākotnēji šis instruments bija domāts, lai piesaistītu augsti kvalificētu darba spēku no visas pasaules, lai risinātu darba spēku un zināšanu trūkumu ES, lai stiprinātu ES konkurētspēju un sniegtu atbildi demograf, demografiskajai attīstībai mūsu novecojošajā kontinentā. Un papildus šiem specifiskajiem mērķiem ir jāatzīst, ka jaunā zilā karte šobrīd ir vienīgais uh, priekšlikums uh, uz sarunu galda, kas skar likumīgo migrāciju. Pēdējo gadu laikā mēs esam risinājuši ārkārtas situācijas, kas saistās ar bēgļu krīzi, atstājot malā ilgtermiņa risinājumus un uh, mūsu aicinājumu veidot legālas migrācijas iespējas. Uh, Un nu, tāpēc zilās kartes eh, sistēmas pārskatīšana šai komitejai ir ļoti būtisks jautājums. Jaunais likumdošanas priekšlikums ir eh, pirmais aicinājums pēc jaunas politikas legālās migrācijas jomā, kas tika iekļauts komisijas 2015. gada Eiropas migrācijas darba kārtībā. Un tas ir viens no piedāvātajiem četriem pīlāriem labākai migrācijas pārvaldībai modernizācija un pārskatīšana bija galvenā um, likumdošanas, um, galvenais likumdošanas pasākums, uh, kas uzskaitīts šajā migrācijas darba kārtības sadaļā, un legālā migrācija ir būtiska daļa EP pieejā migrācijai, kā tas uh, tika uzsvērts uh, pagājušajā gada apstiprinātajā Mecelskijā enga ziņojumā. Mm, tāpēc mēs uzskatām, ka zilā kārta ir daļa no šīs visaptvarošās pieejas. Šīs dienas uzklausīšanas mērķis ir novērtēt, vai priekšlikums uh, likvidēs uh, vājās vietas 2009. gada schēmā. Turklāt tas uh, piedāvās iespēju plašāk atspoguļot ES uh, darba spēka migrācijas politiku, un te mēs, protams, ļoti cieši sadarbojamies ar Nodarbinātības un sociālo lietu komisiju. Kā komisija pati atzīst 2014. gada novērtējuma ziņojumā, 2009. gada ES zilās kartes direktīva nav izrādījusies veiksmīga, un mums ir tas jāatzīst. Vai jaunā schēma būs labāka? Tas ir būtiskais jautājums, par kur šodien runāsim. Un tā kā es esmu bijis uh, referents par šo priekšlikumu, man, protams, ir milzīga interese uzklausīt, ko par to domā mūsu viesi. Šobrīd es gatavoju ziņojumu, kurš šobrīd, protams, um, ņemot vērā notiekošās diskusijas ar Empul komiteju, dalītās kompetences jomā tiks sagatavots, tiks prezentēts šajā komitejā 8. decembrī. Un, uh, Sārunas vēlamies sākt nākamā gada pavasarī. Nu, šobrīd mēs vēlamies veikt kritisku izvērtējumu OECD ekspertu vadībā, Eiropas komisijas un akadēmisko aprindu klātbūtnē, lai apspriestu kontekstu, izvērtētais politikas un uh, likumdošanas uh, nepieciešamības, kā arī potenciālo ietekmi, ko nodrošinātu piedāvātie pasākumi un tad mēs varēsim izvērtēt, cik lielā mērā jaunā zilā karte varētu būt eh, pozitīvs pienesums. Viens no būtiskākajiem eh, jauninājumiem ir paralēlo nacionālo schēmu atcelšana, lai piesaistītu augsti kvalificētus trešo valstu pilsoņus. Mēs eh, pētīsim arī potenciālo pievienoto vērtību, ko varētu nodrošināt es zilā karte salīdzinājumā ar rīcību dalību valstu līmenī, un tāpēc ir nepieciešams globāli izvērtēt uh, Mm, ko šajā jomā dara dalību valstis. Mēs eh, pabeigsim arī ar globālāku redzējumu, uzklausot starptautiskās migrācijas organizācijas pārstāvis, raugoties uz uh, eh, augsti kvalificētu darba spēku piesaistīšanu plašākas migrācijas kontekstā. Lūk, kolēģi, tas ir pārskats uh, par to, ko mēs mēģināsim apspriest šīs dienas uzklausīšanā ceram dzirdēt gan deputātus, gan viesus. Un um, īsumā par procedūru. Katras no trīs sesiju beigām būs iespēja uzdot jautājumus un, uh, protams, uh, mūsu viesiem arī atbildēt, bet ņemiet vērā, ka uzklausīšana tiek uh, pārādīta internetā un ka runātāju un dalībnieku uzstāšanās tiks ierakstītas. Kolēģi, turpināsim šo procedūru ar pirmo kopīgo prezentāciju, ko sniegs divi runātāji. SAO jeb OECD un uh, Eiropas izpētes projektu vadītāji. imigrantu strādnieku rekrutēšanu Eiropā, un tāpēc es te uh, Laipni sveicu Žānu Kristofu Dimonu un um, Jonatānu Čalofu, kurš uh, pārstāv OECD, jeb uh, SAO starptautiskās migrācijas nodaļu, un abi kolēģi kopīgi jums prezentēs savu uzstāšanos. OECD ir veikusi izpētes projektu kopā ar Eiropas komisiju, izpētot darba migrācijas politiku Eiropā un publicējot pētījumu Mm, imigrantu strādnieku piesaistīšanu. Tās rezultāti un rekomendācijas ir uh, izmantot arī jaunā zilās kartas priekšlikuma tapšanā, un pētījums ir pieejams arī mm, šeit zālē un šīs uzklausīšanas mājaslapā. Bet tagad dosim vārdu abiem ekspertiem un kolēģiem. Jūsu rīcībā ir 15 minūtes. Lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Labu pēcpusdienu visiem. Man ir liels prieks uh, padalīties ar jums uh, dažos atzinumos par pētījumu darba, migrāts, migrantu darba spēku piesaistīšanu Eiropā, un tas saistās arī ar zilās kārtas uh, jautājumu. Mēs raudzīsimies uz to globāli, pētot Eiropas uh, spējas piesaistīt augsti kvalificētu darbiniekus. Mm, šeit eh, būtiskie jautājumi ir, vai ES ir eh, spējīga piesaistīt tai eh, nepieciešamās zināšanas, otrkārt, kas vēlas doties uz ES un ko ir iespējams darīt ES līmenī, lai izma, iz, uzlabotu ES iespēju piesaistīt un noturēt uh, zināšanas un darbiniekus, kas tai ir nepieciešami. Un te ir um, trīs galvenie vēstījumi. Pirmā, jūs redzat, ka es uh, pašlaik uh, cīņā par mm, globālajiem talantiem uh, cīnās kategorijā, svara kategorijā, kas neatbilst um, tās reālajiem svaram. Otrakārt, pievienotā vērtība es politikām piesaistot augstu kvalificētu darba spēku, būtu iespējams uzlabot. Bet uh, mums šķiet, ka ir nepieciešama globāla pieeja, lai saglabātu pievilcību un uh, talantīgo ārvalstu darbinieku noturēšanu. Pirmkārt, es gribēju jums sacīt, ka Eiropa uzņem tikpat daudz uh, jaunu pastāvīgo imigrantu kā ASV. Uh, aptuveni vienu miljonu gadā. Protams, ka ES ir lielāka, lielāks iedzīvotāju skaits, tāpēc eh, procentuāli tas ir mazāk, bet jūs redzat, ka mm, šeit eh, šī daļa ir daudz zemāka nekā tādās valstīs kā Austrālija, Kanāda, kur tas sastāda pat 0,2% no kopējā iedzīvotāja skaita vai ES ir spējīga piesaistīt uh, augstu kvalificētu darbinieku no ārpusējas valstīm. Kā jūs redzat, 42% ir vidējais rādītājs uh, OECD, līdzīgi arī Eiropas Savienībā. Bet es e, e, tas ir tikai viena trešdaļa. Jūs redzat no šiem grafikiem, ka ne ES uh, migranti visticamāk nenonāks um, Eiropas Savienībā. Tālāk par pagātnē piedzīvoto migrāciju un uh, nolūku emigrēt. Kad mēs uzdevām cilvēkiem jautājumu visā pasaulē, kur viņi vēlētos doties, tad jūs redzat, ka šie rezultāti ir līdzīgi, bet tikai nedaudz mazāk. Aptuveni 40% no zemu izglītotajiem vēlas doties uz ES, bet 37% no augsti izglītotajiem Nu, šis uh, grafiks ir ļoti interesants, jo te ir redzams, ka mm, augsti izglītotie mm, vairāk izvēlētos ES, nevis ASV, tāpēc uh, rodas jautājums, kāpēc ierodas tikai 32%. Un tālāk mēs uh, pētījām arī izcelsmes valstis. ES ir uh, iecienītākais uh, gala mērķis uh, valstīm, kas neietilpst Eiropas Savienībā, un arī augsti kvalificētiem migrantiem no subsahāras Āfrikas - aptuveni 50% no mm, augstāko izglītību iegūšiem cilvēkiem vēlētos emigrēt uz ES, kā jūs to redzat šajā grafikā. Where the EU uh, does quite well is viena joma, kur es uzrāda labus rezultātus, ir starptautisko studentu piesaistīšana. Gandrīz viens miljons, 900 tūkstoši cilvēku nāk no trešajām valstīm. Lai tas, e, šie dati attiecas 2012. gadu, un kā jau jūs redzat, mēs te esam apsteiguši Savienotās valstis, e, mēs diezgan labi piesaistam starptautiskos studentus. Uh, bet uh, aptuveni tikai 15% šo studentu te paliek. Uh, savukārt uh, tādās valstīs kā Austrālija, Kanāda vai ASV tie ir 30 līdz 35%. Ja jūs jautājat darba devējiem, kādām problēmām viņam ir jāsaskaras, jūs redzat, ka šajā grafikā ir attēlotas, attēlota attēlots tās valstis, kas ir ieviesušas zilās kartes, un tās tiek vērtētas uh, kā mazāk uh, atraktīvas nekā OECD valstis. Tās ir arī mazāk efektīvas piesaistot talantus un mazāk efektīvas to not, tos noturot. Šajā kontekstā kāda loma ir darba spēka migrācijai? Būsim godīgi, te dalībvalstu loma samazinās. Daudzām valstīm ir politika, kas tiek savstarpēji tuvināta, tā atvieglo studentu migrāciju, tiek piedāvātas pievilcīgas pakotnes ierasties Eiropā un strādāt, un ir arī aktīvas darbā piesaistīšanas kampaņas, un tas nozīmē, ka darba devēji un studenti var izdarīt izvēli, neraugoties uz valsts politiku un uh, citām programmām. Bet mēs uzskatām, ka koordinācija un sadarbība starp valstīm varētu sniegt pievienoto vērtību četrās pamatlietās. Pirmkārt, uh, izmērā, te ES ir priekšrocības, otrkārt daudzveidībā, kas ir vēl viena potenciālā ES pievienotā vērtība, tālāk e, zināšanu ekonomika un, un ceturkārt e, komunikācija. Es politika te var spēlēt būtisku lomu, un mērķis ir noturēt e, konkurētspējas priekšrodzības tuvinot valstu politiku. Un um, es labprāt pievērstos arī rekomendācijām, kurās mēs labprāt padalītos ar jums. Te ir redzams, ka ir dažādi eh, procesi un direktīvas, eh, kas ir apstiprinātas eh, saistībā ar darba spēka migrāciju. Tas eh, nozīmē, ka ir visaptveroša pieeja un daudzas lietas tiek risinātas. Tomēr tad, ja ES ir panākusi daudz ko nosakot eh, kopējs standārts vairākās jomās, nacionālās eh, procedūras joprojām tiek uzskatītas par pievilcīgākām piesaistot talantus, un par to tālāk pastāstīs mans kolēģis. Liels paldies! Tas bija labs uh, izaicinājums. Uh, Mums ir uh, vairākas publikācijas, uh, kas uh, skar tieši migrācijas politiku un migrācijas pārvaldību Eiropas Savienībā kopumā. Mm, runa nav par atļaujam kā tādam, kas definē migrācijas politiku. Te ir citi um, dzinēja spēki. Un, uh, principā, um, bet, protams, atļauja spēlē diezgan lielu lomu. Mēs uh, redzam, uh, ka šī, šī brīža apstākļos uh, um, potenciāli mēs varētu runāt par desmit tūkstošiem atļaujumu um, saskaņā ar zilās kartas direktīvas nosacījumiem um, īstenībā m, mm, vairāk kā 5000 tiek ielaisti, un um, salīdzinot šo līmeni ar Kanādas un citu valstu līmeņiem, mm, tad mēs redzam, Kanāda tie ir 60 tūkstoši, tā kā mums ir zināmas grūtības. Tā kā noteikti jāuzlabo pārvaldība, mobilitātes infrastruktūra, šie tie mm, ietvar nosacījumi kvalifikāciju pārbaudīšanai, kritēriju atbilstībai, Eiropas Savienības nosacējumiem, datu bāzes aktualizācijai būtu jānotiek datu bāžu savstarpēji sasaistīšanai, lai visi šie testi varētu tiktu veikti. Mums ir standarta pieteikuma formas Schengen vīzām, un kāpēc tad kaut ko līdzīgu nevarētu paredzēt darba migrācijas pieteikumiem. Mm, tas varētu attiecīgi uzlabot arī pārvaldības līmeni un pieteikumu izskatīšanu dalībvalstu līmenī. Un pēdējais atsaucas punkts būtu ietvara mm, pielāgošana, lai pēc iespējas ātrāk uh, rēģētu uz ekonomikas uh, vajadzībām, darba tirgus vajadzībām. Nu, tad mēs runājam, protams, par um, šiem kritērijiem un um, kā Eiropas Savienības zīmolu popularizēt un arī padarīt tādu ilgtspējīgāku. Mēs uzskatām, ka tu varētu domāt par eh, prioritāro ieceļošanu eh, dažām kategorijām, dažādiem statusiem, dažādām grupām, izcelsmes eh, valstīm, tiecību kategorizāciju. Uh, Nacionālas eh, schēmas eh, jau paredz zilās kartes eh, piešķiršanu, bet Eiropas Savienības līmenī mums ir iespējams piedāvāt vairāk mobilitātes, atļaujas visā Eiropas Savienībā, nevis vienas valsts ietvaros, var sakot, Eiropas Savienības um, atļaujas ir pievilcīgākas. Runājot par zilajām kartēm, mēs papētējām uh, uh, algu sliekšņus. Un te ir uh, grafiks, kur ir redzama šī situācija. Jūs redzat, cik saržģīti ir uh, iegūt zilo karti dažādās valstīs. Mēs mm, uh, ar šo, šajā grafikā redzam, cik izglītoto iedzīvotāju ir um, katrā valstī un uh, Tad šī, šis kvadrātiņš uh, katrā. Uh, katrā valstī parāda, cik uh, atļauju būtu iespējams uh, piešķirt. Mēs redzam tātad arī kategorijas pēc vecuma, mm, visu vecumu darba ņēmēju un tad darba ņēmēju zem 30 gadiem. Trīs ceturdaļas būtu tā, tiesīgi saņemt, darbspējīgo iedzīvotāju būtu tiesīgi saņemt atļauju bet um, mm, šī atlase ir diezgan restriktīva un selektīva, piesaistīta, teiksim, universitātes uh, izglītībai, vecumam um, un tā tālāk. Pat, ja mēs samazinātu šeit šo selektivitāti, šos sliekšņus, un, uh, ja mēs, teiksim, neskatītos uz uh, ieņēmumiem, nu, tad tas palīdzētu saņemt par 40-50 tūkstošiem atļauju vairāk gadā. Nu, tas nav varbūt milzīgs skaitlis, bet tas uzlabotu situāciju, un mēs pēc būtības neko nemainītu. Tātad uh, algu sliekšņu pazemināšana jaunu nosacījumu izveidošana jaunākiem darba ņēmējiem. Uh, Mēs uh, skatāmies arī uz uh, piedāvātā līguma ilgumu un gaidīšanas periodiem uh, pirms um, došanās uz citām valstīm. Mēs skatāmies arī uz darba tirgus testu īstenošanu un migrantu statusa nomainīšanu pret zilās kartes eh, darbinieka statusu. Un te mums ir un paliek eh, šis, sliek, šis šķērslis attiecībā uz kvalifikāciju atzīšanu. Tātad ārvalstu kvalifikācijas Eiropas Savienībā jāatzīst, lai darba devējs uh, būtu drošs par to, ka darba ņēmējs izpilda visus kritērijus. Ja ir tāda pārliecība, tad uh, cilvēku var ļoti ātri pieņemt darbā. Par to mums ir vairāki simti lapušu sarakstīti, visādi veidi publikācijas, kurās var ieskatīties, bet tas bija tikai īsi ieskats. Paldies jums abiem! Un ja būs jautājumi, mēs tos uzklausīsim sesijas beigās. Un tagad es eh, došu vārdu Laurai Kurādo, kas ir likumīgās migrācijas integrācijas nodaļas vadītāja Eiropas komisijā. Laura Kurādo, protams, pārstāv komisijas priekšlikumu un uh, paldies uh, kolēģiem, kas uh, ir strādājuši kā ēnu referenti pie šī komisijas priekšlikuma. Paldies, ka esat šeit. Uh, bet uh, Laura tad noteikti mums pastāstīs vairāk uh, par niansēm, detaļām šajā priekšlikumā. Būtību mēs jau tā kā visi pārzinam, noteikti izskanēs kaut kas jauns. Paldies un paldies arī savu kolēģiem par prezentāciju. Jā, pētījumu veicām abi, mēs abi kopā un uh, kopīgiem spēkiem pētījām darba tirgu Eiropas Savienībā, pieprasījumu pēc zilās kartes. Uh, kā tās tiek piešķirtas, un rezultāti bija ļoti noderīgi arī mūsu ietekmes novērtējuma sagatavošanai. Kā Džontons uh, papildināja par algas liekšņiem, tas uh, bija svarīgs aspekts, ar ko mēs papildinājām arī mūsu priekšlikumu. Es tiešām runāšu par dažām niansēm un uh, pievērsīšos uh, tādiem problemātiskākiem punktiem priekšlikumā, par kuru, par kuriem izskanēja jautājumi no parlamenta, bet arī no uh, citiem interesantiem. Viens no uh, mērķiem mūsu priekšlikumā bija padarīt zilo karti iekļaujošāku, plašāku, lai tā darbotos, lai tā piesaistītu uh, augstu kvalificēto darba spēku. Saulu Uh, mums parādīja, ka Eiropai ir milzīgs potenciāls augstu kvalificēto darbinieku piesaistīšanai, īstenībā daudz lielāks uh, salīdzinot ar citām valstīm. Un arī uh, daudzi cilvēki vēlas doties uz Eiropu, ja apstākļi būtu labvēlīgi. Un uh, atļauja ir viens no kritērijiem, runājot par migrācijas politikas definēšanu, bet svarīgs kritērijs par augu Jonatans eh, jau precizēja, zilās kartas direktīva šobrīd noteikts augsts slieksnis, samāksloti augsts. Ja paskatīsimies uz realitāti, tad sliekšņi nacionālajās schēmās augstu kvalificētiem darbiniekiem, ja salīdzināsim šos sliekšņus citām valstīm, nu tad eh, mums sapratām, ka mums jāpazemina šie sliekšņi uh, par 1,4. Tas ir tāds minimums, šī amplitūda, lai. Un runa ir par zilās kārtas direktīvu, nevis par Eiropas Savienības līmeni vai nacionālo līmeni. Dalība valstis nacionālajā līmenī to dara pamatojoties uz nacionālajām algām, vidējo algas līmeni. Uh, un uh, var balstīties uz šīs amplitūdas minimumu, bet tas nenozīmē, ka algu nevar noteikt augstāku, ja ir attiecīgi apstākļi, ja ir kolektīvie līgumi, ja ir darba likumdošana, ja ir uh, attiecīgas profesijas, kas, uh, kur algas ir augstākas, ja tas ir saskaņā ar visiem noteikumiem valstī. Uh, Ja nenotiek diskriminācija, tad, protams, alga var tikt noteikta augstāka. Mm, tas ir par algu sliekšņiem. Mēs to esam harmonizējuši, mēs esam noteikuši šo amplitūdi, bet dalībvalstīm ir uh, manevrēt spēja. Runa nav par harmonizāciju, obligātu harmonizāciju ES līmenī. Tas ir svarīgi. Un uh, tad arī par šiem jauniešiem, kas uh, ir. Um, universitāšu absolventi, kuriem zilā kārta nav pieejama. Mēs arī viņiem esam uh, uzlabojuši kritērijus un attiecībā uh, arī uz nodarbinātību, runājot par jauniem zinātniekiem un uh, pētniekiem. Un mēs esam paskatējušies uz uh, šādu jauno zinātnieku situāciju Eiropas Savienībā, un tagad uh, viņam zilās kartas saņemšana ir atvieglota. Uh, Nu, tad arī procedūras esam pātrinājuši, esam padarījuši kritērijus elastīgākus, darba devējiem arī šī procedūra kļūsi vieglāka. Atzīšanas eh, process arī vienkāršojies. Tātad tas ir tas, ko mēs darām, lai harmonizētu schēmas ES līmenī, lai mums būtu pievienotā vērtība. Uh, ES līmenī. Un mēs runāsim arī par nacionālajām schēmām un uh, zilo karti šodien, tas arī ir svarīgi. Mm, bet uh, ar šo priekšlikumu mēs neatceļam nacionālās schēmas uh, darba tirgus migrācijas politikai. Tas ir skaidrs, bet uh, nav jēgas, ja mums ir paralēlas uh, konkurējošas schēmas uh, vienām tām pašām cilvēku kategorijām. Ja uzskatām, ka zilā karte pārāk restriktīva un uh, nepieciešama nacionālā schēma, kas ir elastīgāka, tad uh, komisijas argumentācija drīzāk tāda, lai Eiropas uh, Savienības zilo karti padarītu elastīgāku, lai augsti kvalificētu to darbinieku kategorijas visas tiktu iekļautas ES zilās kartas direktīvā. Tāpēc mēs esam paskatījušies uz nacionālo likumdošanu, esam pameklējuši labus elementus šajās schēmās un esam tos iekļāvuši jaunajā uh, ES direktīvā, tā lai dalībvalstīm būtu vairāk elastības. Tāpat laikā lai iegūtu pievienotā vērtība Eiropas Savienības līmenī, par ko runā arī e SAO. Uh, par šo ES zīmolu un šo pievilcības faktoru, kas līdz ar to tiek izveidots. Nu, protams, arī mobilitāti vēlamies uzlabot, un šeit nacionālā schēma nevar palīdzēt. Runa ir par mobilitāti, pārvietošanos starp dažādām valstīm, tas ir svarīgs elements mūsu priekšlikumā. Zilās kartas uh, turētājiem būs šī mobilitāte, esam izmantojuši uh, uzņēmumu ietvaros nosūtīto darbinieku uh, direktīvas nosacījumus un uh, esam iedvesmojušies no tās un skatām, ka arī zilās kartes turētājiem jāparedz tāda pati mobilitāte, runājot gan par jauniešiem, gan par studentiem, gan par jauniem, jauniem pētniekiem, tā ka šeit mums ir ļoti liels ambīcijas ietvērtas priekšlikumā. Mūsu mērķis, tad apkopojot to, ko teicu, vēlamies harmonizētāku pieju ES līmenī augstu kvalificētiem darbiņēmējiem ar pietiekamu elastību un manevrētspēju nacionālajā līmenī lai mēs varētu nosegt pilnīgi visus augstu kvalificētos darbiniekus, ko vēlamies uh, uh piesaistīt darbam Eiropas Savienībā, vēlamies viņiem piedāvāt tiesības, uh, visu, kas viņiem vajadzīgs, mobilitāti, labāku uh, piekļuvi uh, ilgtermiņa iedzīvotājiem. Tas arī svarīgs elements tad eh, arī ģimenes eh, ieceļošana, šie apstākļi tiek eh, atviegloti, tad arī pašnodarbināto kritēriji ir kļuvuši vienkāršāki. Te šis profesijas tiek labāk definētas un pat, paš, pat, pat, paši, pati aktivitāte. Uh, tas vairs nav aizliegts. Tas ir labi. Un uh, darbības joma grozījumi tajā. Esam paplašinājuši zilās kartes uh, direktīvas darbības jomu arī starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, jo šobrīd uh, šī brīža zilās kartes direktīvā viņi ir izņemti. Mēs gan uzskatām, ka svarīgi arī starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas ir augsti kvalificēti un kvalificējas zilās kartes saņemšanai, izmantot um, šo izdevību un uh, gūtu piekļuvi zilās, kā, zilās kartas um, labumiem tajā valstī, kur viņam ir aizsardzība, un arī citās valstīs, jo te ir runa par šo mobilitāti, kas tiek piedāvāta. Un pagaidām šāda veida kategorijai šī mobilitāte nav pieņemama. Mēs savukārt uzskatām, ka arī, teiksim, bēgļiem, kas ir augsti kvalificēti, uh, kas saņem šo aizsardzību, mobilitāti būtu jāpiedāvā. Tas mums ir ļoti svarīgi. Noslēgumā, kā priekšsēdētājs teica, tas ir vienīgais likumīgās migrācijas priekšlikums, kas mums ir uz galda. Tas ir svarīgs priekšlikums, un mēs vēlamies progresēt Mēs dzirdējām par 2017. gada pavasari, ka parlaments būtu gatavs sarunām un padomē tad tā kā arī būtu gatava, un nu, mēs par to priecātos. Būtu labi panākt vienošanos ambiciozai schēmai, augstu kvalificēto darbinieku piesaistīšanai pēc iespējas ātrāk. Un tā ir tikai daļa no kopainas. Mēs, protams, uzklausīsim arī citus uh, darba tirgus un likumīgās migrācijas apstākļus. Mums ir arī paredzēts tās augtais fitness check Uh, likumīgai migrācijai, kur viss likumīgās migrācijas un darba tirgus migrācijas ietvars tiek uh, novērtēts. Uh, to mēs darīsim, sāksim īstenot ļoti ātri un par to varēsim vēl pārunāt ar parlamentu. Mēs runājam par uzņēmēju piesaistīšanu Eiropas Savienības valstīs. Um, Mēs pie tā strādājam, mums ir alternatīviem modeļi darba tirgus migrācijas politikas veidošanai. Mēs turpināsim tātad pilnveidot mūsu likumīgās migrācijas priekšlikumu. Un par šiem pārējiem aspektiem tad labprāt turpināsim sarunu citu reizi. Paldies! Tas mums palīdz, un um, mums noteikti arī būs jautājumi šīs sesijas beigās, ko labprāt uzklausīsim. Nu, tagad um, mēs varētu uzklausīt um, um, tieši par saikni starp uh, zilās kartes, uh, Eiropas Savienības schēmas sasaisti ar nacionālajām schēmām. Uh, par eh, to, kas, kādi tur ir deficīti un kad kaut kādi labumi potenciāli var rasties. Varbūt tieši tam pievērsīsies eh, Ivans Mārtiņš, nākamais viesis, kas ir eh, Eiropas Universitātes institūta migrācijas politikas centra profesors. Viņš mums iepazīstinās ar politikas departamenta pasūtīto pētījumu likumīgās migrācijas trūkumu novēršana. Mm, nu, jums vārds. Paldies, paldies priekšsādātāji. Es domāju, ka ņemot vērā to faktu, ka mēs atrodamies šodien Eiropas parlamentā, kas ir viens no likumdevējiem Eiropas Savienībā, jāatskatās uz likumdošanas posmiem, kas jau ir izieti un kas ir noveduši pie tā, ka mums pašlaik uz galda ir jauns likumdošanas priekšlikums, ko sagatavojusi komisija. Priekšstādājs Junkers 2014. gada novembrī paziņoja par uh, reformu šajā jomā. Uh, toreiz uh, tika runāts par likumīgās migrācijas pakotni. Un 16. gada jūlijā komisija iesniedza likumdošanas projektu. Ja mums veiksies, tad 17. gada pavasarī sāksies sarunu process. Ļoti svarīgs solis šajā kontekstā ir paketes pieņemšana, ko mēs sagaidām 17. gada beigās vai 18. gada sākumā. Sākot ar 2020. un 2021. gadu, jaunā direktīva stāsies spēkā. Tātad, ja viss process būs veiksmīgs, mums vajadzēs piecus gadus, līdz būsim izveidojuši Eiropas uh, sistēmu augsti kvalificēta darba spēka migrācijai. Tas ir jāņem vērā, kad runāsim par dažādiem sistēmas elementiem. Un e, sev jājautā vispirms, vai šāds likumdošanas process ir piemērots, vai tas atbilst migrācijas politikai un Eiropas darba tirgus realitātei. Mēs pētniecības institūtā sagatavojām izpētes dokumentu, pētījumu, ko vēlamies piedāvāt Lībe komitejai. Šajā dokumentā ir jo īpaši norādīts uz tiem trūkumiem, kas pastāv migrācijas politikas piemērošanā. Mēs centāmies kritiski izvērtēt komisijas priekšlikumus, eh, kas tagad ietilpst 16. gada jūlija paketē. Trīs daļas ir šajā pakotnē. Pirmkārt, kritiskais izvērtējums. Mēs izskatām komisijas priekšlikuma saturu, jo īpaši Runa ir par zilās kartes direktīvas reformu un par migrantu integrācijas priekšlikumu. Otrā daļa mūsu ziņojumā norāda uz trūkumiem, kas pastāv, uz to, kas vēl iztrūkst likumīgās migrācijas politikā un ko komisija nav iekļāvusi savā priekšlikumā. Mēs norādām arī uz tiem pasākumiem, kas mūsuprāt būtu nepieciešami, lai risinātu tirgus vajadzības. Mēs cenšamies izskaidrot arī šo plaisu starp politiku un realitāti. Un piedāvājam arī uh, dažus komentārus par kompensācijas pasākumiem. Ziņojuma trešajā daļā to izklāstīsim šodien. Uh, mūsu prezentācijas gaitā. Te mēs runājam pa, par ko vairāk nekā kvalificētā darba spēka migrāciju. Mēs vēlamies pievērsties Eiropas Savienības darba migrācijai plašākā kontekstā. Es būtībā uh, sagatavoju šeit slaidus, jūs redzat daudz informācijas. Tas viss nemaz nav pašlaik jāizlasa. Jūs vēlaties, jums nosūtīšu šo prezentāciju. Bet tas, kas te ir rakstīts, nav uh, būtībā absolūti nepieciešams, lai jūs varētu sekot manai prezentācijai. Tas ir konteksta dokuments, kas varētu palīdzēt turpmākajās diskusijās. Bet es domāju, ka mums visu pirms jāpievēršas zilās kartes direktīvas mērķiem. Kāpēc tā vispār bija jāpārskata? Mums ir septītā gada darba dokuments, un tajā ir norādīts uz diviem mērķiem. Pirmkārt, piesaistīt trešo valstu um, pilsoņus, kas ir kvalificēti darbinieki, un tai pašā laikā efektīvi un ātri reaģēt uz pieprasījuma pēc kvalificēta darba spēka lai uh, novērstu darba spēka trūkumu, kas var rasties. Runa ir par pašreizējo situāciju un arī par nākotni. Šī direktīva tika veidota, lai risinātu šos divus mērķus, un tagad, sešus, septiņus gadus vēlāk, komisija bija piedāvājusi uh, direktīvas uh, reformu. Jaunajā direktīvas projektā Komisija centās novērst tos trūkumus, kas tika konstatēti, īstenojot sākotnējo direktīvu. Un es pats esmu strādājis likumīgās migrācijas darba grupā, kas izskatīja šos trūkumus. Es varu apstiprināt tātad, ka komisija tik tiešām ir pacentusies izskatīt problēmas. Tas nav bijis viegli. To mēs norādām savā ziņojumā, un to es tagad pateikšu arī mutiski. Komisija tiešām ir labi pastrādājusi. Runa bija par reālajām problēmām, piemēram, zilās kārtas izmaksas, kas būtu e, jāmazina. Mēs vēlējāmies arī palielināt to cilvēku īpatsvaru, kas var iegūt zilo karti un paplašināt šo personu tiesības. At jūs redzat šeit e, kreisajā pusē, uh, Eh, ir uzskaitīti trūkumi, kas joprojām vēl pastāv. Bet es gribētu pievērsties jaunajam direktīvas priekšlikumam, jo, manuprāt, eh, tajā vēl ir daži balti plankumi. Pirmkārt, priekšlikums, eh, kas attiecās uz nacionālajām schēmām – Komisija ierosina visas nacionālās schēmas pārvērst par Eiropas mēroga schēmām. No Eiropas Savienības institūcijas viedokļa tas ir saprātīgs risinājums. Jo, kā nekā, mums ir iekšējais tirgus, un tā mēs varētu izveidot arī iekšējo tirgu darba spēkam. Bet tas ir saistīts arī ar riskiem. Pēc 2009. gada pieredzes mēs nevaram droši pateikt, ka jaunais priekšlikums tik tiešām piedāvās mums problēmas risinājumu. Mēs uzskatām, ka nepieciešamas elastīgas programmas, lai piesaistītu darba spēku. Un mēs neesam pārliecināti, ka komisijas risinājums tieši tāds ir. Līdz ar to ir pārāk grib vēl atteikties no nacionālajām schēmām. Uh, Turklāt, ņemot vērā likumdošanas procedūru, vajadzēs vismaz piecus gadus, lai ieviestu sistēmu, kas var arī izrādīties neefektīva. Tas, manuprāt, ir liels risks. Mums pašlaik ir ļoti daudz elastīgu sistēmu, un aizvietot visas šīs sistēmas ar Eiropas mēroga sistēmu, kas prasa daudz laika un ir smagnēja, tik tiešām ir risks. Mēs riskējam zilās kartes iegūšanas procedūru pagarināt no vidēji trīs mēnešiem līdz aptuveni gadam. Es domāju, ka tas nav arī darbinieku interesēs. Domāju, ka nacionālās sistēmas ir daudz elastīgākas, bet mēs varam tagad tās pazaudēt. Protams, nacionālās programmas daudz labāk ir pieskaņotas katras dalībvalsts specifikai. Eiropas mērogā nav iespējams panākt to pašu. Uh, turklāt, uh, pašlaik ir uh, tad, zināma konkurence starp likumīgās migrācijas sistēmām. Eh, es domāju, ka šāda konkurence var būt arī visai pozitīva. Turklāt, zilā karte ir saistīta ar darba līgumu. Tad ir nepieciešams darba līgums, lai vispār piedāvātu zilo kartīti eh, trešās valsts pilsonim. Bet zilā karte ir paredzēta tam, lai darba devējs varētu atrast piemērotu darba spēku un e, noslēgt darba līgumus. Tātad runa ir par pieprasījumu, e, nevis par piedāvājumu. Šādā uh, gadījumā ir izslēgti daudzi darba devēji, kas nevar strādāt starptautiskā mērogā, kas nespēj atrast darbiniekus uh, starptautiskajā mērogā, ja neatrod darbiniekus dalību valstīs. Protams, ir arī daži tehniski aspekti, kas šeit ir uzskaitīti. Piemēram, uh, algu slieksnis un cita veida sliekšņi, kas jāievaro, lai piedāvātu zilo karti. arī uzticama darba devēja vai darba ņemēja koncepts. To visu jūs varat izlasīt mūsu ziņojumā, un, ja nepieciešams, atbildēšu arī uz jautājumiem. Un tagad eh, pēdējais slaids. Es jau teicu, ka eh, mēs pievēršamies darba migrācijas politikai plašākā kontekstā un ka mēs esam konstatējuši milzīgu plaisu starp darba tirgus realitāti un prasībām uh, un uh, likumdošanu gan dalību valstu, gan Eiropas mērogā. Tāpēc, uh, mūsuprāt, tas būtu jāatspoguļo jaunajā zilās kartes direktīvā. Jā, protams, mēs balstāmies uz jau sasniegto Mēs izmantojam jau veiktās analīzes un izvērtējumu par Eiropas Savienības migrācijas politiku. Pašlaik jaunajā direktīvas priekšlikumā ir veikti nelieli grozījumi jau esošajā instrumentā. Līdz ar to šī ir daļēja reforma. Tā izskata likumīgo migrāciju, un to mēs redzējām arī eh, SAO pētījumā. Mēs redzam, ka Eiropas Savienībā ir ļoti liels īpatsvars nekvalificētiem darba migrantiem. Savukārt, kvalificēts darba spēks eh, šeit spēlē daudz mazāku lomu. Eh, bet reforma pašlaik vēl nav droša. Mēs nemaz nezinām, vai tā tik tiešām tiks pieņemta, vai padome to atbalstīs. Un mēs arī nezinām, kad šī direktīva stāsies spēkā, jo likumdošanas process ir visai garš. Tāpēc mums šķiet svarīgi runāt par politikas nākotni, eh, izskatot arī eh, struktūrālos ierobežojumus. At, piemēram, pieņemot pasākumus, kas ierobežo migrāciju, jāuzklausā arī sabiedrībā, jo dalībvalstīs sabiedrībām ir ļoti skaidras nostājas, bet šīs politiskās un emocionālās nostājas bieži vien nesaskan ar darba tirgus vajadzībām. Runājot par darba migrācijas politiku, Tajā ir jāievēro pirmām kārtām darba tirgus vajadzības. Komisijai šeit nav lielas manevrēšanas iespējas. Eiropas Savienības līgumos, protams, ir noteikts kompetenču sadalījums bet mēs konstatējām, ka mums arī nav izdevies sasniegt sākotnējo zilās kārtas mērķi, proti vienotu darba atļauju, kas būtu derīga visur Eiropas Savienībā. Bet uh, mēs vēlamies, protams, šādu uh, vienotu zilo karti, bet tas nenozīmē, ka mēs līdz ar to iejauksimies dalību valstu tiesībās zilo karti piešķirt. Turklāt jāņem vērā pašreizējā tirgus fragmentācija. Eh, tā uh, smagi ietekmē darba tirgus iespējas piesaistīt kvalificēto darba spēku. Ir arī uh, problēmas ar valodas prasībām, ir uh, atšķirīgās sociālās sistēmas. Piemēram, mēs redzam, ka angliski runājošajās uh, valstīs ir daudz liberālāka sistēma, un pamata algas kvalificētiem darbiniekiem principā ir zemākas. Tur ir daudz lielāka loma prēmijām un bonusiem. Tas jāņem vērā. Turklāt, neatkarīgi no zilās kartes reformas, jāņem vērā, ka mums ļoti drīz un steidzamā kārtā jādomā par politisko izvērtējumu darba migrācijas jautājumā. Runa nav tikai par vidusposma izvērtējumu. Mums jāizskata, kā Eiropas Savienības darba migrācijas politika saskan ar dalību valstu pasākumiem. Izskaidrošu to īsumā. Mums jāizlem, vai mēs vēlamies Eiropas darba migrācijas modeli. Šis jautājums vēl nav atrisināts. Šis jautājums būtībā ir priekšnosacījums sarunām par zilo karti, un politiskajā līmenī to vajadzētu drīz atrisināt. Nākamais jautājums ir ekonomiskās dabas jautājums, proti, kā mēs regulējam piekļuvi darba atļaujām. Runa nav par piekļuvi darba tirgiem. Zilā kārte ir iespēja iegūt uh, darba atļauju, nevis nokļūt darba tirgū. Jo, protams, uh, var meklēt uh, darba vietas, un zilā karte nenozīmē piesaisti vienai konkrētai darba vietai. Ja mēs vēlamies uh, piesaistīt kvalificētu darba spēku un uh, apmierināt darba tirgus prasības, mums ir vajadzīga šī elastība. Un visbeidzot, ja mēs vēlamies kvalificētā darba spēka migrāciju, tad mums jādomā par to, vai mēs ieviešam ierobežojušu politiku, vai tai tomēr jābūt nedaudz elastīgākai. SAO eksperti uh, Eh, var mani pielabot, ja es kļūdos, bet, piemēram, ja mēs te salīdzinām situāciju apvienotajā karalistē, Austrālijā, Jaunzēlandē un ASV, tad konstatējam, Eiropas Savienībā ir daudz ierobežojošākā sistēma nekā uh, citās uh, valstīs. Tas kaut kā ir jāatrisina. Un uh, runājot par juridisko satvaru, Mums jāizvērtē, vai tas nodrošina vajadzīgo elastību. Paldies! Un tagad eh, Katarīna Aizele no Eiropas eh, parlamenta pētniecības centra. Eh, viņa mums īsumā izstāstīs par ietekmes izvērtējumu, ko sagatavoja komisija par šo priekšlikumu. Jums piešķir piešķiram 5 minūtes, jo daļēji šis priekšlikums jau tika izskatīts. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies par šodien uh, esat aicinājuši mani jums iepazīstināt ar galvenajiem rezultātiem sākotnējā novērtējumā, um, atklātajiem rezultātiem, kad mēs gatavojām Eiropas komitejas ietekmes novērtējumu jaunajiem zilās kartes direktīvas priekšlikumam Te pārliecinoši parādās, ka ir nepieciešams rīkoties visā Eiropas zilās kartes uh, schēmas kontekstā. Te ir skaidri parādīts un izskaidrotas uh, problēmas un trūkums esošajā zilās kartes uh, direktīvā, un tas ir sasaistīts ar politikas iespējām labāka regulējuma kontekstā. Mēs uh, te izpētam dažādas uh, iespējas, tajā skaitā arī vienu, kas nav saistīta ar jauniem tiesību aktiem, un atsevišķas iespējas mēs atzinām par nedzīvo, nedzīvotspējīgām, piemēram, subsidiaritātes iemeslu dēļ, un tāpēc komisija mēģināja identificēt uh, risinājumus, kas varētu atrisināt šīs problēmas. Uh, Ietekmes novērtējumā tiek izvērtētas katras opcijas sociālās un citas ietekmes, arī to atbilstība, efektivitāte un saskaņotība ar citām ēs politikas jomām. Komisija atzina, ka dati ir ierobežoti un Tā ierosina, ka kvantitatīvos datus, kas ir izmantoti ies, ietekmes izvērtējumā, būtu vērts papētīt sīkāk. Runājot par izcelsmes valstīm, smadzeņu noplūde tiek atzīta, bet uh, tiek uzskatīta par ierobežotu. Ir tomēr jāpatur prātā, ka ētiska darbā pieņemšana būtībā ir dalību valstu kompetencē. Ietekmes novērtējumā ir atzīts, ka izcelsmes valstis uh, pozitīvi var ietekmēt uh, smadzeņu pieplūde, cirkulārā migrācija un pārskaitītie naudas līdzekļi, un tajā ir atzīts, ka cirkulārās migrācijas politika ir tikai bērna autiņos un nav iespējams izdarīt secinājumus par tās ietekmi un iespaidu uz izcelsmes galamērķa valstīm vai pašiem migrantiem. Un tieši tāpēc ir nepieciešama dziļāka cirkulārās migrācijas koncepcijas analīze, tās piemērošanas pētīšana un um, domāšana par vēlamajiem efektiem. Runājot par iesaistītajām pusēm, ietekmes izvērtējumā ir uh, identificētas puses, uh, kuras skār šīs problēmas un piedāvātie risinājumi. tika veidotas uh, plašas konsultācijas ar visām iesaistītajām pusēm, tajā skaitā arī publiska uzklausīšana, kas notika internetā par zilo karti un es uh, darba spēka migrācijas politiku. Tā notika no 2015. gada maija beigām līdz uh, rudenim. Un ietekmes uh, izvērtējumu pavada arī visaptveroši pētījumi. Uh, 16 eh, pielikumu veidā, kuros ir izmantotas aktualizētie pētījumi, pētot eh, migrācijas sistēmas visā pasaulē, kur mērķis ir piesaistīt augstu kvalificētu darba spēku. Visbeidzot, būtu liederīgi, ja ietekmes novērtējumā būtu parādīta saikne starp uh, ārējo ietekmes novērtējumu sistēmu, kas, uh, uz kur balstās Eiropas komisijas uh, ietekmes novērtējums. Paldies! Um, Lielas paldies! Un, kolēģi, tagad dosim iespēju uzdot um, savus jautājumus tiem deputātiem, kur to vēlas. Thank you just in the order that colleagues um, indicated. Uh, Tādā secībā, kā kolēģi ir pieteikušies. Sāksim ar Spinelli kungu. Sāksim ar Spinelli kundzi, kurai viena no ēnu referentiem. Paldies priekšstādātāji, runāšu itāliski. Gribēju teikt, ka es uh, pilnībā saprotu un arī atbalstu profesora Mārtina argumentāciju. Arī uzdotos jautājums par to, vai nebūtu šobrīd bīstami risināt uh, garas sarunas par zilās kartes uh, reformu, ja nacionālā sistēmas funkcionē labāk. Un man reakcija šajā jautājumā ir tāda, ka, protams, uh, Kaut ko mainīt, reformēt vienmēr ir riskanti, tomēr ir taču arī zināmi iemesli, kuru dēļ to būtu vērts darīt, jo reālā pievienotā vērtība priekšlikumam par jaunu zilo karti ir iespēja darba ņēmējiem no trešajām valstīm uh, iegūt iespēju tiešām emigrēt uz Eiropas Savienību un pārvietoties visā tās teritorijā. Zilā karte to var nodrošināt, un tieši tāpēc eh, tas ir mūsu centienu vērts. Varbūt, ka tur ir zināmi riski, bet eh, tas, eh, protams, ir pašsaprotami, jo sistēma ir jauna. Uh, Un te es gribēju doktorai Karādā uzdot vienu jautājumu. Manuprāt, šis aspekts ir būtiskākā šī priekšlikuma pievienotā vērtība, un vai tiešām šeit nebūtu iespējams, ka tas rada kvalitatīvu kvantu lēcienu. Tas būtu elements, kas šo sistēmu padarītu pievilcīgu, jo tad, ja nebūs šī kvalitatīvā lēciena, tad uh, pretestība būs liela. Un arī tas būtu jautājums jums. Otrais un pēdējais jautājums. Proti, kā jūs vērtējat uh, dalību valstu iespējamo reakciju uz šo priekšlikumu padomē, jo, cik man ir zināms, pret to pastāv liela pretestība. Un Šī pretestība ir nevis tikai tāpēc, ka pastāv labāk funkcionējošas nacionālās sistēmas, bet arī tīri ideoloģiski iemeslu dēļ dalība valstis aizstāv subsidiaritāti, kuras loģika ir pretrunā jebkādam, jebkādai kopienas instrumenta loģikai. Liels paldies. Tagad liberāļu ēnu referentam vārds Natālija Grīsbeka, lūdzu. Merci. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, ka devāt man vārdu! Paldies arī visiem ekspertiem un komisijas pārstāvjiem par paveikto darbu, par uh, tā izklāstu. Manā politiskajā grupā jau ilgu laiku uh, pastāv vēlme pēc legālās migrācijas instrumentiem, un um, pieprasījums mainīt zilās kartes direktīvas sistēmu. Jautājums OECD jautājumam. Jūs aprakstījāt uh, sistēmu, kā tā ir šobrīd, un pēc tam uh, par to izteicās arī citi runātāji, bet uh, varbūt tas uh, tiešām varētu novest pie tā, ka pastāvētu šī zilā kārta, kas būtu reāls Eiropas līmeņa instruments, kas uh, visiem nāk par labu. Uh, un kas atbilstu Eiropas vēlmēji pavērt uh, likumīgas migrācijas iespējas ar šo instrumentu, vai piedāvātās pārmaiņas gan darbības jomā, gan uh, definīciju jomā, gan uh, konkrētu normu jomā, ko piedāvā komisija, vai, šis, uh, vai ar šiem grozījumiem pietiktu, lai mēs uh, iedvestu jaunu dzīvību uh, legālās migrācijas noderīgajā instrumentā, kāda ir zilā karte, un ko prasa parlaments, komisija un pat padome. Tāpēc jautājums, vai mēs te vienkārši veicam kārtējo šī instrumenta kosmētisko remontu, vai arī tās būs reāls pārmaiņas. Varbūt jūs varētu dažos vārdos mums pastāstīt, kā mēs varētu izvairīties no tā, ka šis remonts ir tikai kosmētisks, kā mēs varam iet tālāk un kādā veidā. Un otrs jautājums, ko rādo kundzei. Es pilnībā piekrītu jūsu idejai, ka ir kontraproduktīvi neizmantot uh, šo instrumentu un atstāt uh, to dalībvalstu subsidiaritātes ziņā, jo mums nākas atzīt, ka zilās kartes direktīva ir piedzīvojusi neveiksmi un lielā mērā, vai galvenokārt uh, tieši tāpēc, ka tā ir saistīta ar atšķirīgām sistēmām dalībvalstīs. Kā komisija var spiest dalībvalstis uh, apstiprināt tādu sistēmu, kas būtu Eiropas līmeņa sistēma, lai mēs uh, sniegtu harmonizētu atbildi mm, uz uh, šī brīža mm, situāciju? Jo es varu kļūdīties, bet šobrīd man šķiet, ka pastāv konkurence starp dažādām nacionālajām sistēmām. Uh, un um, labāk uh, darbotos uh, kopēja Eiropas sistēma. Lūk, mani jautājumi jums. Paldies, Natālija. Arī Vikstrēmas kundze ir lūgusi vārdu. Bet uh, tagad vārds Annai Gomesai. Liels paldies! Es gribēju jums jautāt. Jūs minējāt uh, datus par mm, attiecīgo personu kvalifikācijas līmeni, bet vai jums ir pieejami šādi dati sadalījumā pa profesijām? Tajos gadījumos, kur dalība valstis ir izmantojušas zilās kartes sistēmu, lai piesaistītu kvalificētu darba spēku vai varbūt vismaz pa nozarēm šie dati? Vai tā ir tikai tehniska problēma, tirgus fragmentācijas un sistēmas eh, problēma, ka dalība valstis eh, pretojas harmonizētai sistēmai, vai arī tas notiek tāpēc, ka pastāv ļoti uh, būtiskas ideoloģiskas problēmas, un dalībvalstis patiesībā atsakās uh, sekot ekstrēmistu propagandai, kas iebilst pret migrāciju, un tās vienkārši nestāstā Eiropas pilsoņiem, ka tas ir svarīgs priekšnosacījums Eiropas ekonomikas attīstībai demografiski novecojošā Eiropā. Es domāju, ka tas ir visbūtiskākais faktors. Raugoties uz uh, manu pašas valsti, Portugāli, kura Trojkas gados eh, no 2011. līdz 2015. gadam ir zaudējis vairāk nekā 400 tūkstoši iedzīvotāji. Iedzīvotāji, kuriem ir labākā kvalifikācija, kuri mums ir absolūti nepieciešama, bet trojkas policija viņus izdzina no valsts. Laikā, kad eh, šī politika tika apstiprināta, ir ārkārtīgi grūti uh, iestāstīt cilvēkiem, ka mums ir nepieciešama migrācija, tad, ja mēs mm, liekam aizbraukt no valsts saviem cilvēkiem, un Portugālē tomēr tas notiek. Un vienlaikus mēs dzirdam aicinājumus uzņemt bēgļus, gan kvalificētus, gan nē. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Vai ir kāda balī, dalībvalsts, kas ir izmantojusi zilās kartes sistēmu, lai meklētu darba spēku, kas uh, kvalificējas uh, piemēram, Libānā vai Jordānijā, jo mēs zinām, ka tur ir daudz augsti kvalificētu cilvēku, kuri izmisīgi vēlas atrast darbu un veidot savu nākotnē Eiropā. Paldies! Tālāk Bārtona kungs lūdzu. Paldies, Klod! Savos ievadvārdos un pēc tam arī mis, uh, Dimona kunga runā izskanēja, ka 2000 2009. gada zilās kartes schēma nav veiksmīga, un Mārtiņa kungs, eh, un es viņam piekrītu, vēlāk teica, ka nacionālās schēmas ir veiksmīgākas un efektīvākas. Un eh, tāpēc man rodas jautājums, kāpēc mēs neizmantojam nacionālās schēmas, jo tās eh, patiesībā ir veiksmīgākas un efektīvākas. Un uh, Varbūt nav nepieciešama harmonizēta Eiropas politikā, kas a, būtu derīga visiem, par ko runāja Korādo kundze. Izskatās, ka vairums Eiropas valstu to nemaz nevēlas, un kā jau tika iepriekš teikts, nacionālās schēmas ir pievilcīgākas un veiksmīgākas, un šī viens izmērs der visiem pieeja nedara. Tas arī neņem vērā politiskos apsvērumus proti tos, ka Eiropas pilsoņi vēlas nacionālo kontroli pār migrāciju, kā to pierādīja referenduma rezultāti apvienotajā karalistē. Tas bija viens no faktoriem, kas noved pie šāda rezultāta. Uh, un pret migrācijas nostāja kļūst aizvien spēcīgāk tādās valstīs kā Ungārija un Francija. Vai labāk nebūtu atstāt da, valdību ziņā izlemt, kāda līmeņa migrācija tām ir nepieciešama un kāda ir valsts konkrētie apstākļi, konkrētā situācija? Varbūt nav jēga vispār sākt iejaukties šajā politikas jomā. Paldies, Vimbergas kundze! Paldies, priekšsādātāji! Kāpēc šis eh, priekšlikums, eh, lai būtu labāks? Mani kolēģi jau teica, ka tas ir spēkā no 2009. gada, un tas tikai vairo birokrātiju. Kāpēc mums tas būtu jādara, ja mēs pat uh, neticam, ka tas darbosies? Uh, Mēs te nosakam atšķirīgus sliekšņus tā vietā, lai ļautu dalību valstīm par to izlemt. Un kāpēc mēs te runājam par kopīgu darba tirgu un harmonizāciju, pie kā tas novedīs ilgtermiņā, kur tieši šajā priekšlikumā ir atsauce uz nacionālajām sistēmām, es te tādu neredzu. Vai Eiropas Savienība tagad uh, uzņemsies atbildību par visu mm, darba tirgu? Uh, ja zilā karte tiek izmantota kādā valstī, un ja jūs, eh, piemēram, saņemat zilo karti Zviedrijai, bet vēlāk jūs vēlaties doties uz Spāniju, vai jums būtu jāpiesakās jaunai zilajai kartē šajā gadījumā? Kā tas eh, darbosies, kā tas atvieglos darba spēka kustību? Es domāju, ka mums eh, tiešām ir jāraugās uz nacionālajām sistēmām, jo šķiet, ka tās darbojas labāk nekā Eiropas līmeņa sistēmas. Vai vēl kāds? Ja nē, tad varbūt uzklausīsim runātāju atbildes. Sāksim ar Čālafa kungu un Dimona kungu. Merci, uh, Paldies, priekšsādātāji! Atbildēšu uz jautājumu, kurš tika uzdots franciski, kā tas pieklājas. Lūk, jautājums, protams, sarežģīts. Ir jāraugās, vai piedāvātie grūzījumi būs pietiekami un vai tie ir nepieciešami. Patiesībā es varbūt pagriezīšu šo jautājumu otrādāk un teikšu, ka lielā mērā tie ir nepieciešami, bet varbūt tie nav pietiekami. Un kā jau es skaidroju mūsu īsajā prezentācijā, pastāv zināma uh, migrācijas politikas konverģence, lai piesaistītu augsti kvalificētas, uh, augsti kvalificētu darba spēku gan OECD valstīs, gan arī attīstības valstīs, kuras šobrīd uh, sacenšas ar Eiropas valstīm piesaistot talantus. Atšķirības starp dažādām uh, likumdošanas sistēmām ir diezgan nelielas, bet uh, konkurētspējas priekšrocības uh, dalību valstīm saglabājas. Uh, Mm, tie ir ekonomiskie priekšnosacījumi, kas spēlē būtiskāku lomu un gal galā arī tas, ka mm, kāds, piemēram, gūt, var gūt labumu no mazākām lingvistiskām atšķirībām. Un domājot par atšķirībām Eiropas līmeņa mehānismos, tās ir visai skaidrs. Mēs iegūstam ekonomisku uh, Mm, priekšrocības eh, iepratī citām valstīm, kas mēģina piesaistīt šos pašus talantus. Jā, ir šie nacionālie mehānismi, bet Eiropas līmeņa mehānismam ir papildus pievienotā vērtība, proti mobilitāte, kā to pieminēja vairāki runātāji. Jūs zināt, ka eh, tā kā mums nav atļaujas, kas uh, atļauj mobilitāti no vienas valsts uz otru, un kā to pieminēja arī ma profesors Martins, ka šis, šī, šis transfers notiktu vienkārši un automātiski, tad eh, šāds mehānisms varētu sistēmu atvieglot eh, un nodrošināt eh, pievienoto vērtību. Otrakārt, Eiropas spēks, varbūt tas izklausās paradoxāli, ir tās dažādība, daudzveidība. Tā kā mēs varam balstīties uz visām valstīm, kas uh, veido Eiropas Savienību. Mēs uh, varam uzrunāt visu pasauli, un ne visas valstis to var izdarīt. Un tieši tāpēc ir nepieciešams uh, stiprināt uh, šīs salīdzinošās uh, konkurences priekšrocības un uh, Ne jau zilās kartes pārskatīšana padarīs Eiropu pievilcīgu, tā ir izaugsme, nodarbinātība un arī instrumenti, kas nav likumdošanas instrumenti. Piemēram, mēs te runājām par iespēju paredzēt eh, standartizētus pieteikumus. Mēs te runājam par instrumentiem, kas uh, ļautu izveidot uh, vienādzības, uh, vienādības zīmi starp uh, pieprasījumu piedāvājumu. Un, jo visi šie instrumenti kopumā veido globālu politiku, kas Eiropai ļautu būt um, priekšgalā šajā starptautiskajā sacensībā par talantiem. Uh, yes, just one, one point I'd like to make is that in the viens jautājums, kas šķiet attiecas uz mani, veiktie analīze, un mēs uh, sapratām, ka šī brīža zilās kartas schēmā neviens nesaņem zilo karti, kurš uh, nacionālās schēmas ietveros uh, ir jau kvalificējies. Zilās kartes uh, direktīva nepieņem nevienu, kurš citādā veidā būtu vadējis uh, iestāties nacionālajā schēmā. Mēs runājam par augstu izglītības līmeni, algu, uh, darbu 12 mēnešiem, uh, kas atbilstoši aprakst, un tas ir restriktīvi, un uh, neviena valsts tātad šos cilvēkus jau nepieņem. Uh, Tā tad runa nav par to, vai schēma ir uh, taisnīga. Drīzāk uh, runa ir par šiem kritērijiem, ko izmanto nacionālajās schēmās, un ka šie kritēriji ir restriktīvi, kas sarežģīja piekļuvi zilās kārtas saņēmējiem administratīvo šķēršļu dēļ. Ja mēs samazinātu šo birokrātiju, tas būtu labs izējas punkts, un mēs nerunājam šeit par zilās kārtas deficītiem kā tādiem. Paldies! Es turpināšu par, um, saka Kurādo kundz, par uh, zilās kartas pievienotā vērtību es līmenī vai nacionālajā līmenī. Vispirms tā nav kosmētiska pārskatīšana. Uh, komisija nevēlas pielabot dažas vietas, uh, mēs vēlamies dziļējošus grozējumus visā sistēmā, un to mēs arī piedāvājam. 2009. gadā mēs vienojāmies par zilo karti, un tās bija vienbalsīgi Padoma par to bija atbildīga. Eh, schēma bija diezgan stingra, tāda stīva. Kā teica Jonatans, eh, runa bija par nacionālajām schēmām un ļoti restriktīviem atlases kritērijiem. Jautājums ir, vai mums ir vajadzīgas nacionālās schēmas arī šodien. Es teiktu, ja mēs nepieļautu šodien nacionālās schēmas, tas vēl uh, uh, ierobežotu mūsu manevrētspēju, un komisija to nevēlas. Bet kā es izskaidroju, ja mēs uh, paplašināsim zilo karti, ja mēs to padarīsim iekļaujošāku ar grozējumiem, ko mēs piedāvājam, un profesors Mārtiņš uh, runāja, ka parasti ļoti ilgu laiku aizņem visādi šādi Uh, likumdošanas grozīšanas procesi. Nu, cerams, ka tik ilgi tas neprasīs, bet um, eh, tiešām parasti ilgst kādu brīdiņu, bet eh, šie harmonizējoši noteikumi tiešām kaut ko izmainīs. Tas būs eh, tā kā kompas mūsu turpmākajai orientācijai. Mēs nevēlamies aizstāt nacionālās schēmas ar zilo karti. Mēs vēlamies padarīt Eiropas Savienību uh, daudz pievilcīgāku. Un uh, tev izskanēja jautājums par universālo risinājumu. Nē, mēs neko tādu nepiedāvājam. Mēs harmonizējam nedaudz vairāk, bet tāpat laikā mums netiek paredzēta Eiropas Savienības uh, noteikumi. Teiksim, algā mums ir šī amplitūde, uh, pēc kuras var orientēties, bet citādi katra valsts rīkos pēc savas situācijas, pēc saviem ieskatiem. Uh, skatot uh, um, nacionālos uh, ienākumus, uh, mēs neko negrozīsim tagad uh, ar šo direktīvu. Uh, direktīva tiek transponēta saskaņā dalību valstu nosacījumiem. Ir iespējams arī veikt darba tirgus testēšanu ārkārtas apstākļos, lai izvērtētu, teiksim, esošos robus vai trūkumus, un šī ir uh, iespēja, kas paliek uh, situācijām, ja, teiksim, vienā sektorā ir augsts mm, bezdarba līmenis, un uh, šo drošības tīklu dalībvalstis var vienmēr izmantot. Bet tomēr ir nepieciešama zināma harmonizācija, lai uh, baudītu mm, tādas priekšrocības. Uh, kas ir iespējams Eiropas Savienības līmenī, piemēram, tā pati mobilitāte, un, uh, lai to izmantotu, nepieciešams savstarpēji uzticēties, bet jārūpējas arī par darba ņēmējiem, par viņu tiesībām. Un tam visam mēs arī pievēršamies. Tad izaicinājums ir, kā paturēt priekšlikumu ambiciozu un elastīgu vienlaicīgi. Lai mums būtu schēma, kas var piesaistīt uh, visus augsti kvalificētos darbiniekus, kas vēlas doties uz Eiropu un ko darba devēji vēlas pieņemt darbā. Zinot, protams, es piekrītu, ka tas nav vienīgais elements, uh, uh, kas ietekmē Eiropas Savienības pievilcību, tie ir arī ārpus darbības jomas ar citu faktori, teiksim, ekonomiskā situācijā kā tāda, bet šeit mēs varam piestrādāt pie uh, piekļuves aspektiem, pie atlases aspektiem. Teiksim, būtu labi, ja mums būtu tāda schēma, kas būtu iekļaujoša, kas ļautu uzlabot pievienoto vērtību, nevis tāda schēma, kas būtu ierobežojoša, administratīvi smagnēja, kas radītu praksē tikai šķēršļus. šis elements varētu uzlabot Eiropas Savienības konkurētspēju. Tas nav vienīgais elements, kas var to paveikt. Mēs aplūkojam arī citus eh, trešo valstu piedarīgo kategorijas. Eh, šajā kontekstā tiek palaista šī fitness čeka pārbaude. Mēs sadarbojamies ar nodarbinātības ģenerāla direktorātu, skatāmies, kā uzlabot kvalifikāciju atzīšanu, lai tas nekļūtu par šķērsli. taču elementu var izskatīt pietiekami ātri. Ir vēl lietas, kas eh, būtu jāizskata. Esam eh, gatavi atbalstīt dalību valstis šajā darbā, bet eh, šis solis mums šķiet pirmais nepieciešamais solis. Direktīva paliek ambicioza, pietiekami elastīga, varam panākt vienošanos ātri un piestrādāt pie citiem elementiem, par kuriem, kā komisija, varam vēl konsultēties ar jums. Bija jautājums par profesijām un uh, sektoriem. Mums ir, man ir 2014. gada dati, runājot par uh, uh, profesijām, teiksim, menedžeri, top vadītāji, mm, pārdevēji, dažādi veidi inženieri, ap, veselības aprūpe, uh, biznesa administratori un tam līdzīgi. Lai jums būtu ideja, bet mūsu uh, informācijā ir ie, iekļauts arī pielikums. Uh, informatīvajā mapē iekļauts pielikums, kur var atrast veselu sārakstu. Es varu arī uh, iedziļināties, bet uh, man šķiet, ka šobrīd tam nav laika. Jā, vien priekšsēdētais neiebilst. Protams, dalībvalstis nevēlas atteikties no savām nacionālajām schēmām. Mēs to dzirdam, runājot par migrācijas politiku, bet mēs dzirdam dalībvalstis, kas saka, ka Ja instruments būs pietiekami elastīgs, tad tam nebūs problēma to uh, iestrādāt savā likumdošanā. Mm, mm, Šādu valstu nav gan vairākums, tas jāatzīst, bet uh, es uzskatu, ka ir skaidrs, ka mūsu priekšlikuma saturs būs izšķirošs, lai dalība valsts lemtu par to, vai tā šī priekšlikuma labad būtu gatava atteikties no nacionālās schēmas. Uh, Tāpēc mēs esam gatavi sadarboties, mēs esam gatavi padarīt šo priekšlikumu vēl ambiciozāku, ja vēlaties. Un šī diskusija notiks uh, procesa beigās un uh, ceru pamatosies uz uh, saturiskiem aspektiem un izaicinājums, kā arī ambīcijas ir padarīt nacionālās schēmas par nevajadzīgām, jo mums būtu Eiropas Savienības schēma, kas uh, praktiski būtu tik apjomīga un tik visaptveroša, ka eliminētu jebkāda veida nepieciešamību pēc nacionālajiem noteikumiem. Es saprotu, ka vēl būs jādiskutē par šiem aspektiem, bet nu, tas no manas puses. Paldies, Mārtiņ, profesors Mārtiņš. Teikšu, tie ir zinātniski. Nav pierādījumu par to, ka nacionālās sistēmas būtu veiksmīgākas, efektīvākas par Eiropas eh, Savienības līmeņa sistēmām. Varbūt tieši Britu anglosakšu eh, sistēma ir eh, efektīvāka, runājot par augsti kvalificētiem darbiniekiem, bet tas nav saistīts ar migrācijas politiku kā tādu, bet drīzāk citiem ekonomikas faktoriem un apsvērumiem, kas nav saistīti ar migrāciju. Tas ir svarīgi. Tad um, Mums nepieciešami stingri ekonomiski, politiski uh, uh, vārti uh, migrācijas politikai un labākai mobilitātei. Mm, un tas nozīmē Eiropas Savienības līmeni, nevis nacionālo līmeni pēc definīcijas. Es uh, līmenis ir iespēja pārvarēt izaicinājumus, kas mums šeit ir, socioekonomiski, kulturāli izaicinājumi, ko mēs uzsveram mūsu publikācijā un kas Eiropu padara mazāk pievilcīgu augstu kvalificētiem migrantiem. Tad atbilde būtu jā. Bet lai sāktu no sākuma. Eiropas Savienības zilās kartas direktīva no 2009. gada, nu par to ir vienošanās, ka tā, šī schēma nedarbojas labi. Līdz ar to nepieciešama uh, reformētā Eiropas Savienības uh, sistēma. Tagad jātājums ir, kā panākt šo lēcienu. Da jau izskanēja, tā nav kosmētiskā procedūra, kas te notiek, te notiek pamatīga reformēšana. Un es domāju, ka zilā karta vien nepietiek. Nav jau tā, ka priekšlikums neiet nepareizajā virzienā. Tur runa ir par uh, iepriekšējā zilās kartes sistēmas uh, uh, neveiksmi, un par to tur ir runa, bet, manuprāt, šī analīze uh, nemaina pēc būtības darba tirgus apstākļus Eiropas Savienībā. Jāplūkosiet skaitļus ietekmes novērtējumā, tā varat pārliecināties, ka nekas tam līdzīgs nenotiek šobrīd. Ja problēma ir, kā mums izstrādāt visaptvarošāku darba tirgus politikas uh, ietvaru. Un uh, tas iet tālāk par tīro zilo karti. Un man šķiet, no komentāriem mēs sapratām, ka galvenā problēma ir nepietiekama elastība zilajai kartī. Es uzskatu, ka pirmajā fāzē ir ļoti svarīgi nodrošināt vairāk elastības zilās kartas direktīvas ietvaros. Bet nevajadzētu arī zaudēt to elastību, kas mums jau pastāv pateicoties nacionālajām schēmām. Es zinu, ka Eiropas Savienībās eh, parasti nav pārāk populāri aizstāvēt nacionālās schēmas, bet mm, pastāv argumenti, lai to darītu, jo nacionālās schēmas parasti ir elastīgākas. Mm, kaut vai tāpēc, eh, ka tās ļoti ātri var grozīt, ja vajag. Tātad skaidrs, ka jaunis priekšlikums ir eh, elastīgāks salīdzinot ar iepriekšējo. Ja Ir taisnība, ka ir vairāk saņēmēju, ka cita darbības joma, ka zilās kartas turētājiem jaunas tiesības paredzētas, pamatmērķi tiek grozīti, bet tas ir un paliek diezgan restriktīvs instruments. Mm, tas nav domāts uh, darba tirgus vajadzību risināšanai, bet drīzāk tur pastāv tādi politiski apsvērumi, politiski ierobežojumi, ko pieminēja Gomešs kundze. To ir izstrādājis komisija. Līdz ar to komisija arī paziņojusi par uh, Eh, saviem prioritāriem mērķiem. Tas arī skaidrs, ņemot vērā, kāda iestāde to ir sagatavojusi. Tagad um, mums jāpadomā, kādas fundamentālas pārmaiņas būtu vajadzīgas darba tirgus politikā. Zilā karte var būt sastāvdaļa šajā pakotnē, es uzskatu. Bet nebūtu inteliģenti atteikties no mums jau pieejamās elastības. Tas būtu riskanti, manuprāt. Un noslēgumā, ja mums ir vajadzīga Eiropas sistēma, tad ilgtermiņā jautājums ir, kā sadalīt uh, kompetences. Pēc būtības tā, uz to var paskatīties arī citādāk. Ja mēs veidojam Eiropas Savienības darba tirgus migrācijas eh, politikas instrumentu, tad mums obligāti jāskatās uz kompetencēm, kas notiek nacionālajā līmenī, eh, cik eh, migrantu katra valsts ielaidīs pie sevis. Mm, tas mums ir jāskata. Šobrīd kompetences tiek sadalīts tā, ka lielākoties eh, tās saglabājas nacionālajā līmenī. Mēs varam tagad sakombinēt ES kompetences un nacionālās kompetences, jo ES kompetenču gadījumā eh, vajadzības ir citādas, bet vajadzētu paturēt arī nacionālās schēmas un kompetences, kas ar tām sasaistās. Un, ja mēs redzēsim pievienoto vērtību, tad mēs varēsim pāriet pie nākamā posma. Uh, un tad varēs runāt par nacionālo schēmu eliminēšanu, atcelšanu. Jā, varbūt pavisam nedaudz par šo restriktīvo pieeju, jā, tā ir DigiHome ideja, bet es nepiekrītu, ka tāpēc tas ir restriktīvs instruments. Mēs konsultējāmies ar draugiem no nodarbinātības ģenerāla direktorāta, ar ECFIN, citiem kolēģiem, ar ekonomiskiem interesantiem, mm, darba devēja organizācijām, arotbiedrībām. Tā kā es respektēju nacionālās schēmas, bet nav jau tā, ka mūsu priekšlikums automātiski ir restriktīvs, jo tās nāk no DigiHome. Tās ir komisijas priekšlikums, bet mēs esam konsultējušies ar pārējiem ģenerāla direktorātiem un interesantiem, un priekšlikumā tas ir atspoguļots. Es domāju, ka visi saprot, ka SAO Um, citi eksperti, ekonomiskās migrācijas eksperti, citas grupas, ekspertu grupas tika piesaistītas mūsu darbam ļoti intensīvi. Mēs arī uh, ekonomikas un nodarbinātības ekspertus esam ļoti rūpīgi uzklausējuši, tā kā man šķiet, ka priekšlikums ir sabalansēts un nemaz nav restriktīvs. Nu, var, skatīsimies, kas ar šo komisijas priekšlikumu notiks uh, gal galā. Uh, bet uh, mums šķiet, ka priekšlikums ir sabalansēts. Mēs saglabājam uh, eh, garantijas nacionālajām schēmām, bet vēlamies Eiropu padarīt eh, pievilcīgāku, augsti kvalificētajam darba spēkam. Tā kā neskatoties uz atsevišķiem nosacējumiem, man šķiet, ka priekšlikums ir sabalansēts un es vēlos tā aizstāvēt Digihom. Jā, paldies par šiem vārdiem. Uh, Šis jautājums par nacionālajām schēmām, individuālo pieju ir interesants. Te var skatīties uz dažādiem zilās kartes uh, uh aspektiem. Šeit arī Grisbeks kundze tam pievērsās un uzdevusi jūtīgus aspektus uh, par to, ko darīs padomē un uh, kāpēc mums ir šis priekšlikums un uh, kāds tam visam ir mērķis. Es domāju, ka mūsu ēnu referenti to skatu ļoti nopietni. Te vienai kolēģiem bija jādodas prom agrāk, pirms viņa varēja uzklausīt atbildes. Bet uh, jūs no jautājumiem saprotat, ka mūsu uh, parlamentam tas ir ļoti svarīgi, gan visām politiskajām grupām. Un uh, ēnu referenti redz, saskata mm, robus noteikumos augsti kvalificēto darba darbinieku migrācijai. Nu, mēs par to vēl daudz runāsim. Bet paskatieties uz konkrētu spēju, mums ir šī anglo sakšu sistēma, nu, ko jūs jau pieminējāt. Mm, citām valstīm ir sava pieeja. Mēs savukārt pievēršamies jauniešiem jauniem pētniekiem, sezonāliem darbiniekiem. Mēs mm, skatām šo direktīvu, kur uh, nosūtīšana notiek uzņēmumu ietveros, mm, mm, bet uh, visi šie soļi ir tādi mazi soļi uz priekšu, tā teikt, bērnu, bērnu soļi. Līdz ar to es neticu īsti, ka tiks uh, dziļējoši reformēts darba tiekus Eiropas Savienībā. Drīzāk uh, saprotu šo mērķi tā, ka vēlamies uh, piesaistīt darbņēmējus um, Eiropas tirgumu, piedāvājot mobilitāti un citas priekšrocības, bet uh, nacionālās schēmas tomēr saglabā savas kompetences. Spinelli kundze runāja eh, jau par šo uh, Eh, migrāciju un legāliem un nelegāliem aspektiem, kas ir ļoti jūtīgi. Mēs, eh, kā parlaments, varam to skatīt eh, holistiski un gadiem ilgi, varam runāt, bet tad mēs arī varam nenonākt līdz tiem pašiem jauniešiem, jauniem pētniekiem, kas ir tāda sastāvdaļa, tad diezgan uh, ierobežota. Es ne, nevēlos nevienam neko pārmest, bet eh, man šķiet, ka ir jāatzīst, eh, ka šādi ierobežojumi pastāv šajā priekšlikumā. Un, eh, man šķiet, profesor Mārtiņ, jūs jau pieminējāt vārdu restriktīvs. Ambīcijas ir viena lieta, bet um, jautājums ir, no kāda skatu punkta analizēt šo priekšlikumu? Un ko jūs ņemat par pamatvērtību? Eiropas Savienības pievienoto vērtību vai nacionālās intereses? Uh, Mm, un mums tagad jāsaprot, kur tieši atrodas parlaments un kā parlaments skata šo zilās kartas direktīvu. Un kā mēs vērtējam šo pārskatīšanu. Mums ļoti svarīgi aplūkot dalību valstu modeļus un kur šī pārskatīšana var darboties. Un, teiksim, vienā no tādām svarīgākām dalību valstīm ir uh, Zviedrija atvainojot par šo kvalitatīvo vērtējumu no manas puses, bet, nu, kā pārasti Zviedrijā, tā ļoti efektīva sistēma arī šajā sektorā, un es domāju, ka mēs arī pievērsīsimies Zviedrijas sistēmai nākamajā uh, diskusijas daļā. Mēs paskatīsimies uz Vāciju, jo Vācija piešķir daudz uz zilās kartes, un arī uz Itāliju. Tā kā, kolēģi, es uh, ierosinu. Uh, ieskatīties nacionālajās schēmās un salīdzināt tās vienu ar otru. Prieks sveikt nākamā paneļa runātājus un prieks, ka viņi painformēs mūs par situāciju viņu respektīvajās valstīs. If, sorry, if I could ask the other speaker. Atvainojiet, es lūkšu tagad nākamos trīs runātājus pievienoties mums šeit priekšā. Mēs uzreiz turpināsim ar otro diskusijas daļu. So, colleagues, let's, um... Kolēģi, tātad turpināsim darbu. Es saprotu, ka pirmdienas pēcpusdienā visi jau ir piekusuši, bet turpināsim darbu. Otrajā uh, diskusijas sesijā Mēs koncentrēsimies vispirms uz Zviedrijas nacionālo schēmu. Sveicu pirmo runātāju šai otrajā panelī Karīne Ekengeri, kas pārstāv Zviedrijas uzņēmēju konfederāciju. Viņa ir arī uh, ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekle un viņa pastāstīs par jaunās zilās kartes saskaņojamību ar Zviedrijas likumdošanu. Ja jūs esat gatava izteikties uzreiz, lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, liels paldies priekšstādātāji. Man ir liels prieks piedalīties šajā sanāksmē. Runāšu zviedru valodā. Mēs esam ieviesuši nu, jau pirms vairākiem gadiem jauno schēmu, kuru daudzi cilvēki uzskata par ļoti dāsnu darba migrācijas ziņā. Un es gribētu vispirms izklāstīt pamatojumu un uh, nelielas fauna zināšanas, manuprāt, būtu noderīgas. Uzsvērot, ka mums ir kopīgi izaicinājumi, uh, bet arī vietējie apstākļi, kas obligāti jāņem vērā. Zviedrijā Mums ir gara un pozitīva darba migrācijas vēsture no 60. un 70. gadiem, eh, kad mēs piedzīvojām lielu darbinieku pieplūdi no citām valstīm. Un paplašinoties Eiropas Savienībai 2004. gadā, Zviedrija bija viena no nedaudzajām valstīm, kas eh, nebija ieviesusi nekādus pārējais noteikumus vai ierobežojumus. Neskatoties uz to, jāsaka, darba imigrācija no Eiropas Savienības valstīm pie mums bija diezgan ierobežota. Nu, varbūt tam ir tādi iemesli kā uh, slikts laiks vai valodas prasības. Bet, kā nu lai arī būtu, migrācija bija stipri ierobežota. Te pašā laikā mēs piedzīvojam darba spēka trūkumu. Ne tikai kvalificēta darba spēka trūkumu, bet trūkst arī uh, Eh, darba roku eh, gandrīz visās eh, nozarēs. Protams, vajadzīgi arī sezonas darbinieki lauksaimniecībā, nepieciešami darbinieki vasaras sezonā, būvniecībā vai arī sabiedriskajā ēdināšanā. Kā es teicu, darba spēka trūkst daudzās nozareis. Un līdz ar to pie mums ir daudz uh, starptautisko uzņēmumu, kuriem vajadzīgi darbinieki. Tas viss kļuva par iemeslu izveidot nacionālo darba migrācijas schēmu. Mēs esam pārējuši tātad uz pieprasījuma modeli. Mēs balstāmies pēc darba tirgus pieprasījuma kopš 2008. gada mūsu imigrācijas aģentūra ir izsniegusi aptuveni 120 tūkstošus uh, darba atļauju. Protams, tās ir uh, laikā ierobežotas darba atļaujas. Un pašlaik Zviedrijā strādā aptuveni 18 tūkstoši uh, darbinieku no citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Puse no viņiem, gan vairāk nekā puse no viņiem strādā profesijās, kas prasa augstu kvalifikāciju, piemēram, augstāku izglītību. Bet ir arī darbinieki, kas strādā uh, profesionālajā jomā, kur uh, varbūt nav pieprasīta augstākā izglītība, bet ir uh, vajadzīga profesionālā kvalifikācija. 7000 personu uh, nostrādāja pietiekoši ilgu laiku Zviedrijā ar pagaidu darba atļauju, lai uh, saņemtu pastāvīgu darba un uzturēšanas atļauju. Kopumā aptuveni 25 tūkstoši personu strādā pie mums tātad pašlaik uh, ar pagaidu vai pastāvīgajām darba atļaujām. Piemēram, no 18 tūkstošiem pagaidu darbinieku pie mums 6 tūkstoši ir uh, datorspeciālisti un uh, vairāki tūkstoši ir inženieri. Mums izdodas tātad piesaistīt kvalificētu darba spēku. Uh, kuriem īsti arī ir domāta zilās kartes schēmas. Bet paralēli tam visam zilās kartes gandrīz netiek izmantotas. Eh, pēc man pieejamas informācijas tikai astoņas personas strādā Zviedrijā ar zilo karti. Tātad mēs eh, varam paļauties uz nacionālo sistēmu. Tā pie mums ir ļoti izteikta un ļoti svarīga. Kā ir strukturēta šī sistēma? Salīdzinot to ar zilo karti, vēlos teikt pirmām kārtām, un tā varbūt ir tā svarīgākā atšķirība. Zviedrijas sistēma ir ļoti vispārīga, ir ļoti plaša. Būtībā tie paši noteikumi, eh, tā pati sistēma tiek piemērota visām personām. Eh, cilvēkiem ar augstu kvalifikāciju un nekvalificētajiem darbiniekiem. Pamatnoteikumi attiecās uz visiem. Zilā karte attiecās tikai uz eh, personām ar augstu kvalifikāciju. Mūsu sistēmā darba devējs pats nosaka, eh, kāds ir kvalifikācijas līmenis un eh, kuru personu pieņemt darbā. Nav nekādas aģentūras vai iestādes, kas pārbaudītu šo pieņemto darbinieku kvalifikāciju. Zilās kartes direktīvā savukārt ir paredzētas kvalifikācijas pārbaudes. Kā es teicu, mūsu sistēma balstās uz darba devēju vajadzībām, un tā ir milzīga atšķirība. Ja mums tagad prasītu piemērot zilās kartes, uh, E, nosacījumus. Tas nozīmētu milzīgu birokrātijas pieaugumu. Palūkosimies uz priekšnosacījumiem darba atļaujas saņemšanai. Zviedrijā, kā es teicu, darba devējs nosaka, e, kāds darba spēks viņam ir vajadzīgs un ko pieņem darbā. Bet darba atļaujas tiek izsniegtas tikai cilvēkiem, kas strādā atbilstoši normām, eh, kas ir spēkā konkrētajā nozarē. Proti darba nosacījumiem un darba algām jāatbilst kolektīvajiem līgumiem šajā nozarē. Un eh, varbūt arī eh, daļēji laika darbs vai pilna nodarbinātība, bet saņemtajai algai jābūt tādai, lai persona varētu ar to iztikt. Mēs nenosākam tātad konkrētu algas slieksni. Mēs runājam šeit par vispārīgajiem nosacījumiem darba tirgu Zviedrijā. Zilā karte savukārt nosaka algas slieksni, un eh, tas ir kaut kas, kas nepastāv mūsu sistēmā. mūsu sistēma darbojas veiksmīgi. Mēs redzam, ka uh, zilo karti gandrīz neizmanto. Mūsu sistēma ir daudz elastīgāka. Nav nekādu ierobežojumu, piemēram, attiecībā uz darba atļaujas garumu. Darba atļauja var būt izsniegta arī ļoti īsam laika periodam. Nav arī nekādu nosacījumu uh, par to, cik ilgi jāgaida līdz atjaunot darba atļauju. Tad var saņemt darba atļauju uz diviem gadiem, pēc tam var saņemt pagarinājumu uz vēl diviem gadiem, un pēc četriem gadiem var jau pieteikties pastāvīgai darba atļaujai vai saņemt vēl vienu pagarinājumu uz vēl diviem gadiem. Jūs redzat, uh, Eh, darba devējs arī šajā gadījumā pats izlēmj, uz cik ilgu laiku viņam vajadzīgs šīs trešās valsts darbinieks. Un tagad pie secinājumiem. Protams, es pieminēju tikai dažus aspektus, eh, jo man atvēlētais laiks ir visai īs. Bet šie aspekti mums ir ļoti svarīgi. Un visi Zviedrijas darba tirgus dalībnieki, kā arī valdība piekrīt, uh, ka mums vajadzētu saglabāt nacionālo sistēmu. Mēs uzskatām, ka zilās kartes direktīvā ir jāveic attiecīgās izmaiņas, kas paredzētu, ka dalību valstis paralēli tai var saglabāt nacionālās sistēmas – Citādāk mums Zviedrijā nāksies izveidot divas sistēmas - vienu augsti kvalificētajiem darbiniekiem un otro sistēmu visiem pārējiem. Mums vajadzētu izveidot jaunās iestādes un aģentūras, kas veiktu kvalifikācijas pārbaudes. Eh, tas nozīmētu birokrātijas paaugstinājumu. Un eh, tas nav vēlams, jo pašlaik šī birokrātija mums vienkārši nav vajadzīga. Tāpat arī jautājums ar algas liekšņiem būtu jāprecizē. Algas liekšņiem jābūt neobligātiem. Zviedrijā vispār nav šāda jēdziena kā algas slieksnis. Mēs nevēlamies to ieviest. Es domāju, ja citas dalību valstis vēlas to izmantot, tas ir jāpieļauj. Bet jāpieļauj arī, ka dalību valstis izmanto citus nosacījumus. Paldies! Jūs lieliski iekļāvāties jums atvēlētajā laikā. Būtu interesanti tiešām redzēt, kā šīs paralēlas sistēmas varētu darboties. Tagad mēs uzklausīsim arī piemēru no Vācijas. Eh, Vido Gejs mums paskaidros, eh, kā eh, Vācija strādā ar zilo karti, jo Vācijā zilās kartas izmantošana ir ļoti efektīva. Geisa kungs ir uh, Ķelnas institūta vadošais ekonomists un ziņotājs arī ECOSO komitejā. Paldies! Mēs te runājam par Vāciju, tāpēc turpināšu vāciski. Ļoti reti jautā, kāpēc politika darbojas. Parasti uzdot jautājumu, kāpēc kaut kas nedarbojas. Bet nav nemaz tik viegli izskaidrot, kāpēc kāda politika tiešām darbojas labi aplūkojot situāciju ar zilo karti Vācijā, jāsaka, pie mums kopš 12. gada uh, tika izsniegts milzīgs procents skaitlis uh, zilo karšu. Uh, tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, Vācija ir uh, viena no lielākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Skaidrs, ka tāpēc Uh, vajadzīgs lielāks darba spēks. Otrkārt, pie mums ir liels pieprasījums pēc darba spēka. Piemēram, 15. gadā uh, bezdarba līmenis bija viszemākais Eiropas Savienībā. Turklāt uh, darba tirgus ir tāds, ka tas pieprasa lielu kvalificētā darba spēka vairākumu. Bet tas vēl neizskaidro pilnībā, kāpēc uh, Vācijā ir izsniegti vairāk nekā 85% no visām zilajām kartēm Eiropas Savienībā. Tika pieņemts lēmums savulaik uh, Vācijā atvieglot uh, ieceļošanu uh, augsti kvalificētajiem darbaspēkam. Tas bija strateģisks lēmums, un tā bija atšķirība no citām valstīm. Savulaik 2012. gadā Eh, tas bija radikāls risinājums. Vācija toreiz atradās īpašā situācijā. Mums bija nepieciešams augsti kvalificēts darba spēks. Un lūkojoties uz ekonomisko attīstību Vācijā, un tas tiešām jādara, lai izskaidrotu situāciju, tad jūs uh, redzat, ka uh, eh, 90. gadu beigās tad bija pasliktinājums. 2000. Eh, gadā mēs runājam par jauno ekonomiku, eh, bet kādu laiku situācija vēl ir pasliktinājusies. Un bija, piemēram, 2005. gadā 4,5 miljoni bezdarbnieku. Jūs redzat, ka 2000. Eh, gadu sākumā ekonomiskā situācija bija ļoti sarežģīta. Mēs nevarējām pat pilnībā izmantot uh, vietējo darba spēku, tāpēc nebija pat runas par to, lai piesaistītu um, ārzemniekus. Bet tad pēkšņi uh, darba, uh, bezdarba līmenis ir stipri samazinājies. Grūti pateikt, kāpēc, bet mēs redzam, ka tik tiešām ekonomiskā situācija ir krasi mainījusies. Un Līdz 2008. un 2009. gadam bezdarbs ir kon konsekventi krities līdz krīzes sākumam. Tajā brīdī, kad mēs pieņemam lēmumu par zilās kartes ieviešanu 2012. gadā, mēs bijām jau ieviesuši 2011. gada direktīvu. Un Beigu beigās bija skaidrs, ka Vācija ir labi izkļuvusi no krīzes. Bezdarba līmenis bija zems un nebija arī paredzams, ka tas pieaugs. Mēs zinājām, ka nepieciešams kvalificēts darba spēks, jo īpaši tehniskajās nozarēs un jo īpaši veselības nozarē. Lūkojoties uz migrācijas situāciju, te ir pavisam cita aina. 90. gados bija liels migrantu pieplūdums. Cilvēki ar vācu saknēm Austrum Eiropā veidoja šo pieplūduma vilni, bet tas arī ir ātri noplacis. Un līdz ar to mēs redzējām, ap 2000. gadu Vācija vairs nebija migrantiem pievilcīga valsts Mēs 2000. gadā esam ieviesuši jaunu pilsonības likumu. 2004. gada Eiropas Savienības paplašināšanās, protams, arī nedaudz ietekmēja situāciju, bet likumdošana par uzturēšanās atļaujām būtībā tikai izveidoja jauno satvaru, ne, bet nemainīja uh, krāsa situāciju. 2012. gadā mēs konstatējām uh, ka Vācijai trūkst modernā satvara kvalificēto migrantu uh, uzņemšanai. Uh, savulaik, tad, tad toreiz uh, uh, algas slieksnis bija tik augsts, ka mēs nevarējām to izmantot par realistisku kritēriju. Un bija skaidrs, ka nepieciešami jauni pasākumi un pilnīgi jauns risinājums augsti kvalificētiem migrantiem. Tāpēc 12. gadā tika pieņemts lēmums par zilo karti. Tai bija vairākas priekšrocības. Zilā karte bija Eiropas Savienības likumdošana, kas tāpat bija jātransponē. Tā labi iederējās Vācijas darba tirgus apstākļos, tā bija daudz liberālāka par Vācijā valdošo sistēmu uz to brīdi, tā pašā laikā tā nebija pārāk liberāla. Un Um, migrācijas likums, piemēram, būtu uh, jāizlaid cauri Bundestagam. Uh, tas prasītu daudz vairāk piepūļu nekā transponēt Eiropas Savienības likumdošanu. Bet migrācijas likumdošana tomēr tika paralēli atjaunota. Kopš 2012. gada mēs esam ieviesuši uzturēšanas atļauju darba meklētājiem Tas ir paredzēts eh, sešiem mēnešiem. Um, ir nepieciešams eh, pierādīt ienākumus. Kvantitatīvi varbūt tas nav tik svarīgi. Eh, šādu personu skaits nav pārāk liels, bet kvalitatīvi tās bija lielas izmaiņas. Tas ļāva mums regulēt uh, pieplūdi. Un tad jūs redzat arī jaunā politika Made in Germany uh, to veicināja valdība. Tas vienkārši notika paralēli. Jūs varat redzēt, kas viss notika ap 2012. gadu un kādi aspekti kopā ietekmēja zilās kartes lēmumu. Viss notika pareizā laikā. Bet zilā karte nav vienīgais uh, risinājums augsti kvalificētiem darba spēkam. Nav uh, vienīgā iespējamā uzturēšanās atļauja. Uh, mēs paredzam arī uh, uzturēšanās atļauju saskaņā ar uh, migrācijas līkuma 18. panta 4. punktu. Un šī uzturēšanās atļauja, uh, salīdzinot ar zilo karti, ir neizdevīgāka, tā ir daudz sarežģītāka un uh, iestādēm ir daudz plašākas uh, manevrēšanas iespējas pieņemot lēmumu. Vācijā uh, uzturēšanas atļaujas ir decentralizētas. Tās e, tiek piešķirtas e, reģionālajās iestādēs, un tad viena iestāde var lēmt šādi un cita pavisam savādāk. Interpretācijas iespējas ir ļoti plašas, savukārt zilā karte ir daudz harmonizētāka un piešķiršanas nosacījumi ir daudz skaidrāki. Turklāt uh, nacionālie noteikumi aptver pārāk daudz interešu grupu. Eh, akadēmiskās aprindas, eh, studenti, eh, cilvēki, kas atbrauc apmaiņas programmās, ir nosacījumi vadības personālam un tā tālāk. Ir ļoti daudz specifisku nosacījumi, kas ir ārkārtīgi sarežģīti. Un vienā atzinumā mums vajadzēja aptuveni desmit lapas, lai tikai aprakstītu visas personu grupas, kas ir iekļautas šajā likumā. Tāpēc tik tiešām ļoti grūti uh, piešķirt šādas uzturēšanas atļaujas. Zilā karte šajā kontekstā bija daudz izdevīgāks risinājums. Nosacījumi ir ļoti vienkārši, mēs tikai nosakām, ka personām ir uh, vajadzīgs uh, augstskolas diploms un jāizpilda algas sliekšņa nosacījumi. Tas bija milzīgs atvieglojums. Tāpēc Vācija izšķirās par labu zilajai kartei, jo, kā es teicu, mums bija vienkāršāk pieņemt to, nekā harmonizēt nacionālo sistēmu. Turklāt, grūti būtu pateikt, cik daudz procentu no personām, kas saņem zilo karti, ir iekļauti nacionālajā sistēmā, jo piekļuve ir atšķirīga. Ir iespējams, ka personas ar zilo karti joprojām ir iekļauti nacionālajās schēmās. Un tad vēlreiz uh, Uh, kas ir secināms par zilās kartes direktīvas pārskatīšanu. Vācijā uh, diskusijās par zilo karti galvenais vienmēr ir bijis tas, kā mēs to varam piemērot Vācijas darba tirgumu. Mēs par to uh, nerunājām uh, Eiropas Savienības mērogā. Zviedrijai lūk bija jau sava sistēma. Vācijā uh, tik veiksmīgas sistēmas nav bijis. Uh, Eh, Vācijai zilā karte ir parādījusies tieši īstā laikā. Zilā karte, mūsuprāt, ir lielisks risinājums, kas labi iedarās mūsu tirgus apstākļos, un tāpēc mēs to esam uh, tik plaši izmantojuši. Un vēl uzsvērot, kāpēc Vācijai tas ir tik labi izdevies, eh, ko varētu izmantot citas valstis, proti uh, mēs Eh, esam izlēmuši par labu zilajai kartei un balstījām uz to mūsu imigrācijas stratēģiju. Pat mēs sasaistījām zilo karti ar uh, migrācijas likumdošanu, un, manuprāt, jāpārliecina arī citas valstis, ka uh, nevajadzētu obligāti jāizmanto zilo karti, ja ir cita sistēma, kas funkcionē labāk. Paldies! Liels paldies! Un pēdējais runātājs būs uh, Roberto Lorīso, kurš eh, specializējas darba, specializējas darba tiesībās. Un mēs eh, redzam, ka viņš uzskata, ka pievienotā vērtība ir nevis nacionālajās schēmās, bet zilajā kārtē. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies, ka jurists es galvenokārt eh, komentēšu uh, šīs problēmas juridiskos aspektus un, protams, vadīšos pēc Itālijas pieredzes. Itālijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, kas jau tika pieminētas, tiek uh, piemērota zilās kartes direktīva, tomēr ļoti ierobežotā apjomā. Pēdējie dati mums ir tikai no 2015. gada. Ir izsniegts nedaudz vairāk nekā 400 kārtas uh, trešo valstu piedarīgajiem Un, protams, ka šie skaitļi ir ļoti niecīgi. Un cēloņi tam ir jāmeklē ne tikai regulatīvajā satverā, tam ir arī mm, pamatā struktūrāls problēmas. Mūsu mm, sistēma šādus kvalificētos darbiniekus eh, uzņem ļoti nelielā skaitā. Zinām, ka ļoti Daudzi itāļi pat uh, dodas uh, prom no savas valsts, turklāt uh, kvalificēti darbinieki, mācības spēki, pētnieki un tam līdzīgi. Un šajā situācijā, kā jau sacīts, Itālijā ir nepieciešami zināmi fleksibilizācijas instrumenti un zilā kārta Itālijā ir izslēgta no kvotām. Itālijā pastāv skaidra kvotu sistēma. Vispirms ir jāparaksta darba līgums, pirms jūs varat ieceļot Itālijā, un ieceļošanas iespēja, lai Itālijā meklētu darbu, nepastāv, jo mēs saskaramies ar eh, migrācijas krīzi, ar nodarbinātības eh, krīzi, un tāpēc eh, tika ieviestas šādas kvotas. atsevišķos eh, gadījumos eh, šīs kvotas gan eh, tiek atceltas, bet pārsvarā valdība nosaka gada kvotas un zilā karte. Šī gadījumā būtu vienīgais ieceļošanas veids. Mēs uzskatām, ka nākotnē to būs, par to būs iespējams pārliecināties, jo pastāv iespēja to ietvert kvotās, bet arī uh, Mm, izslēgt to no kvotām, mums tas ir ļoti svarīgi. Kā tad izskatās to cilvēku situācija, kas jau ir ieceļojuši Itālijā divu gadu laikā, viņiem ir brīva piekļuvi darba tirgumu? Un mēs esam paredzējuši, ka minimālajiem ieņēmumiem gadā ir jābūt 24 700 eiro. Uh, ir dažādas prasības, kas attiecas uz šādiem darba ņēmējiem. Turklāt šobrīd tiek domāts arī par papildus elastīguma elementiem. Līdz šim tie nav pierādījuši savu efektivitāti, bet tos būtu iespējams ņemt vērā un turpinot šo reformu. Pirmkārt, mēs prasām iestāžu atļaujas aizstāšanu ar pašsertifikācijas sistēmu, par kuru ir panākta vienošanās starp rūpnieciskajām asociācijām un valdības iestādēm, paredzot iespēju pieņemt darbā augsti kvalificētus darbiniekus, iepriekš nesaņemot šādu apļauju. Un līdz ar to uzņēmumiem būtu iespēja pašiem izdot apliecinājumu, ka še, šie kriteriji ir izpildīti. Tas ļautu ieceļot darba ņēmējiem, piemēram, dibinot um, inovatīvas startup uzņēmumus, un uh, šis, protams, ir paralēls kanāls. Te mēs runājam par, uh, pas, par pašnodarbinātiem cilvēkiem, nevis um, darba tradicionāliem darba ņēmējiem. Un ir vēl arī trešā konstelācija - apmācība Itālijā, kur um, šie cilvēki vispirms um, vainu ministrijas vai kādas uh, citas vietais struktūras uh, rīkotos apmācību kursos iegūst izglītību un attiecīgi saņem iekļuvi darba tirgum tad, ja ir atvērtas kvotas. Ja kvotu vairs nav, tad, eh, protams, arī šī sistēma vairs neko nedotu. Bet eh, nākotnē mēs labprāt eh, gribētu, lai šī sistēma tiktu izmantota. Un visbeidzot, elastīgums attiecās arī uz koncepciju, kas jau iepriekš bija paredzēta līmā, proti relativitātes jēdziens. Te mēs runājam par to, ka tiek izveidota saikne starp uh, kvalifikācijas uh, pakāpi un profesionālo mm, dzīves gājumu. Un te redzam arī atšķirības. Uh, profesionālā kvalifikācija tiek saistīta ar darba pieredzi, ne vairs tikai kvalifikācija, ko cilvēks ir ieguvis, ir iespējams uh, mēģināt uh, domāt arī par šīs sistēmas attīstību. Un uh, te svarīgs elements varētu būt uh, tad, tas, ka reformas uh, projektā mēs iekļautu trīs gadus ilgas pieredzes kritēriju. Arī tas nozīmētu, ka cilvēkam ir atbilstoša kvalifikācija. Vairākās valstīs uh, jau ir šāda sistēma, kur eh, kvalifikācijai tiek eh, prasīts ne tikai grāts vai izglītības eh, kursa nosaukums, bet tiek ņemta vērā arī profesionālā pieredze. Arī to ir iespējams ņemt vērā, jo kvalifikācija iegūst darba pieredzē, nevis tikai konkrētā izglītības kursā. Uzskatām, ka arī tas ir būtiski. Protams, šeit joprojām saglabājas problemātiski elementi, un es domāju, ka tie būtu jāņem vērā, veidojot reformus, reformēto zilās kārtas sistēmu. Mēs Itālijā, bet arī citās valstīs, kur tiek strādāts ar kvotām, uh, tajā skaitā ilgstošu uzturēšanās atļauju saņēmējiem paredzam to, ka zilā karte atļauj piekļuvi darba tirgumu, bet ja Itālijā šo kvotu vairs nav, tad uh, šādas iespējas tiek bloķētas, līdz atbrīvojas jaunas kvotas. Un ilgstošo ilgtermiņa atļauju turētājiem šādu kvotu vairs nav. Un tāpēc um, uh, ja tiktu reformēt zilās kartes sistēmu, droši vien un cilvēki vēlētos to izmantot, lai varētu brīvi pārvietoties darba tirgu, jo tas vairs arī nebūtu saistīts ar kvotām. Tomēr Itālijā šī sistēma nedarbojas, jo es nevaru ieceļot valstī, tad jau vairs nav kvotu. Un tas nozīmē to, ka cilvēkam, kuram ir piešķirta zilā karte, tomēr būtu vēl iespēja ieceļot uh, valstī un doties uz uh, citu valsti, kur šādas kvotas vēl ir atvērtas. Šobrīd mēs aktīvi diskutējam arī par politisko bēgļu piekļuvi zilajām kartēm. Te es domāju cilvēkus, kuriem Itālijā ir starptautiskās aizsardzības saturs. Itālijā To bauda 95% bēgļu. Tas notiek uh, humānu iemeslu dēļ, un tā ir aizsardzība, kas ir paredzēta starptautiskajās tiesībās. Un ja šie cilvēki netiktu ietvērti sistēmā, es domāju, ka mēs uh, zaudētu būtisku elementu. Tāpēc būtu jādomā, vai to nevajadzētu attiecināt arī uz um, cilvēkiem, kas bauda starptautisko aizsardzību. Vēl viens uh, punkts starptautis, uh, - līdzvērtīga attieksme. Arī tas uh, tiek garantēts. Cilvēki, kas atrodas Itālijā, bauda vienlīdzīgu attieksmi un tas pavēr papildus iespējas, bet te rodas būtiski, divi būtiski jautājumi. Tas ir pirmkārt būtisks um, kanāls um, augstu kvalificētu darbinieku piesaistīšanai valsts sektorā, kur par spīti zilās kartes sistēmai pastāv ierobežojumi dalībai valsts iestāžu izsludinātos konkursos. Uh, un līdz ar to uh, šie ierobežojumi tiktu svītroti, jo ir jāparedz iespēja šiem cilvēkiem iegūt darbu arī publiskajā sektorā. Un, ja mēs to saglabājam, tad uh, rodas situācija, ka šis cilvēks nevar piekļūt uh, sociālajās aizsardzības sistēmai. Ja jūs uh, pelnat daudz, tad, protams, uh, šī aizsardzība vairs eh, nav nepieciešama, bet mēs te runājam par cilvēkiem, kur uh, ienākumu līmenis nemaz nav tik eh, augsts, jo, kā jau es teicu, tie ir 24 700 eiro gadā, tāpēc būtu jādomā, kā šos noteikumus attiecināt arī uz cilvēkiem, kuriem ir ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas. Itālijā par to notika plaši strīdi no 2011. gada tas tiek attiecināts uz uh, visiem darba ņēmējiem, un Itālijas valdība uzskatīja, ka nedrīkst uh, paredzēt šeit um, tieši atbalsta pasākums. Un šobrīd uh, mēs esam saskārušies ar šo normu interpretācijas programmu, uh, problēmu. Tiesas uh, skata vairākas šādas lietas. Uh, un um, tas balstās uz noteikumiem direktīvā 109 slipsīta 2013. Paldies, uh, tālāk uh, vārds deputātiem un sāksim ar Vikstrēmas kundzi. Paldies uh, priekšsādātāji, paldies visiem, kas um, piedalās šajā pēcpusdienā mūsu komitejas darbā. Ir ārkārtīgi būtiski uzklausīt jūsu pieredzi, un man liekas nedaudz jocīgi runāt angliski, tad, ja šeit sēž arī Zviedrijas pārstāvi, tāpēc es pāriešu uz Zviedru valodu. Uzlieciet austiņas. Ir ārkārtīgi patīkami, ka šeit eh, beidzot eh, kāds zviedrs eh, šajā komitejā tiešām runā zviedriski. Tas ir ļoti jauki. Paldies! Zviedrija ir valsts, kura ir diezgan unikāla daudzās dažādās ziņās. Mm, ir patīkami dzirdēt, ka Zviedrijā ir 18 tūkstoši cilvēku, kas strādā izmantojot zilo karti un tas nozīmē, ka sistēma acīm redzot strādā diezgan labi, pateicoties tajā skaitā Zviedrijas modelim darba tirgu, kurā darb, nodarbinātības nosacījumi tiek uh, atrunāti kolektīva koplīgumu procedūrā. bet eh, mēs zinām, ka pastāv globāla konkurence par darba spēku gan uh, augsti kvalificētam, gan mazāk kvalificētam darba spēkam. Un uh, te pastāv atšķirība ar ASV, kur ik viens zina, ko nozīmē zaļā karte. Jūs varat pajautāt jebkuram amerikānim, ko nozīmē zaļā karte, un uh, viss to zinās, un to zina pat šeit, Eiropā. Savukārt uh, būtu grūti atrast uh, kādu Eiropieti, kas zina, kas ir zilā karte. Uh, un tas nu dienu nav pievā, pievilcīgi. Mums ir jādara viss, lai panāktu, ka ne tikai Vācija izmanto šīs priekšrocības, lai piesaistītu darba spēku, kas tā ir nepieciešams. Mums ir jā, jālabojas, ir nepieciešams tāds modelis, kas ņem vērā to, ka mēs eh, dzīvojam globālas konkurences apstākļos. Uh, un mēs kā savienība varam kopīgiem spēkiem domāt par to, kā labāk piesaistīt um, darba spēku. Pirms trim gadiem šeit viesojās Šrilankas premjerministrs, un viņš teica, ka mm, izceļošana uz ASV ir uh, ārkārtīgi populāra, bet uh, šobrīd um, šī pievilcība ir mazinājusies ne tikai augst kvalificētiem darba spēkam, bet pat arī pētniekiem, un tas ir jāpatur prātā. Tas neatiecas tikai uz Šrilanku vien, bet arī uz citām pasaules valstīm. Jaunie studenti un pētnieki dodas uz uh, citām valstīm, nevis uz Eiropu, un tāpēc mums uh, ir jāuzdod sev jautājums, ko mēs darām, lai atvieglotu cilvēkiem iespējas ieceļot Eiropā. Uh, Viņš teica, ka cilvēki labprātāk dodas uz Ķīnu vai Kanādu vai Austrāliju, lai veiktu pētījumus, eh, nodarbotos ar zinātni, tāpēc mums jādomā, kā padarīt Eiropu pievilcīgu. Paldies! Šis jautājums par zilās kartes eh, iepratīja zaļajai kartai zīmolu par pievilcību. Es nezinu, vai jūs eh, šeit bijāt tad, kad mēs uh, iedibinājām šo sistēmu, bet toreiz uh, mūsu ambīcijas bija lielas. Mēs vēlējāmies, lai, lai šī sistēma būtu līdzīga zaļās kārtas sistēmai, un šobrīd uh, ciešam no tām sakām, ka zaļās kartes uh, imičs varbūt nav tik labs. Mēs ciešam no kvalificēta darba spēka trūkuma, no studentu un pasniedzēju trūkumu, kas izvēlas ASV vai Kanādu, un es negribu te izklausīties negatīvs, jo iepriekš par to jau mēs esam runājuši. Lora, Korādo un citi jau garām ejot to pieminēja, bet uh, tika sacīts, uh, ka uh, Mēs neesam panākuši to, ko sākotnēji ar zilo karti vēlējāmies eh, panākt. Klauda, varbūt vēl pāris vārdu, ja drīkst. Atkal zviedriski. No Zviedrijas perspektīvas, kas mums būtu jādara, lai nodrošinātu, ka vairāk nekā 8% eh, cilvēku ka vairāk nekā astoņi cilvēki ierastos, um, izmantojot uh, zilās kartes sistēmu. Varbūt uh, viens uh, uh stāstīņš uh, par ASV. Es uh, runāju ar vienu amerikānu, jautāju, kā jūs uh, uh dabujāt zaļo karti. Man teica cilvēks, es laimēju to loterijā. Un uh, es uh, Nesaku, ka mums ir nepieciešama zilās kartes loterija, bet eh, zaļās kartes pievilcība ir zinām visā pasaulē, un mums ir jādara kas vairāk, lai nodrošinātu to, ka Eiropā mēs neesam sliktākā situācijā. Es eh, neaicinātu tev uz grozījumiem loterijas sistēmā Bet eh, tā, tas tiešām ir viens no veidiem, kā jūs varat tikt pie zaļās kārtas. Nepārvērtīsim to par Zviedrijas eh, diskusiju. <laughs> Dosim vārdu arī mm, tomēr ēnu referentiem. Jā, es arī, protams, runāšu zviedriski. Ir, Kāren, man ir liels prieks, ka jūs esat eh, šeit kopā ar mums. Domājot par citām valstīm, kas ir pārstāvētas šajā topā. Kāpēc ir tik grūti padomāt ārpus augsti kvalificētu darba ņēmēju aplociņa, vai nebūtu iespējams zilo, zilās kartes direktīvu grozīt tā, lai mēs aptvertu vairākas strādājošo kategorijas. Mēs zinām, ka ir nepieciešami augst kvalificēti darbas, darbinieki, bet ir nepieciešami arī mazāk kvalificēti darbinieki. Es saprotu, ka desmit minūtēs mēs neapspriedīsim arī viņu situāciju, bet eh, ļoti daudz bēgļu šeit uh, ierodas strādā mūsu valstīs, bet vēlāk viņu patvērumu pieprasījumi tiek eh, noraidīti. Kāpēc gan viņi nevarētu saglabāt savu darba vietu? Kāpēc viņiem ir jādodas atpakaļ? Jo mēs Zviedrijā veicām šādus likuma grozījumus un noteicām, ka tie cilvēki, kas ir pieteikušies patvērumam un kas jau ir atraduši darbu, paši sevi apgādā un uh, viņi var turpināt darbu pat eh, tad, ja viņu patvērumu pieprasījums tiek noraidīts, viņi saņem darba atļauju. Un kāpēc tas ir tik sarežģīti? Kāpēc, eh, mm, kā sacīja Vācija un Itālija, mēs nedomājam, kā tas ietekmē, kā, kā grozīt mūsu likumdošanu? Es saprotu, ka Zviedrijas modelis ēnu referents sanāksmēs vienmēr tiek eh, bū, ļoti apspriests un Mm, tālāk došu vārdu Barbarai Spinelli. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Man ir daži konkrēti jautājumi. un es ceru, ka strādājot kloda vadībā, mēs a, eh, paveiksim labāku darbiņu strādājot pie direktīvas grozījumiem. Es saprotu, ka Zviedrija negrib piekrist direktīvai, kas atceļ nacionālās schēmas, kas ir ļoti elastīgas un ļoti labi darbojās. Bet es uh, saprotu, ka jūs nevēlaties tās atcelt. Tomēr, raugoties uz jauno priekšlikumu, es redzu, ka saskaņā ar 4. pāntu dalību valstīm ir tiesības um, pieņemt eh, labvēlīgākus vai uh, atšķirīgus noteikumus, kas attiecas uz darbaņemēju tiesībām. Un, piemēram, to paredz 15. pants līdzvērtīgas iespējas, ģimenes locekļu tiesības, 16. pants, procesuālās garantijas 10. pantā un virknē citu pantu, gan attiecībā uz nodarbinātību uz laiku, uh, gan, gan bezdarbu uz laiku, gan prombūtni no valsts teritorijas, tad, ja cilvēkam ir piešķirts atvaļinājums, ir virkne šādu scenāriju, kas pieļauj nacionālo schēmu turpmāku darbību, bet es uh, gribēju jautāt uh, eh, Garīzo kungam, Gaisa kungam, vai šis Ekengara, Ekengaras kundzei, vai jaunais uh, direktīvas teksts arī turpmāk dalību valstīm ļaus piemērot uh, izdevīgākus noteikumus. Mm, šajos jaunajos priekšlikumos ir vesela virkne līdzīgu priekšlikumu, piemēram, iet runa par jauno zilo karti pārskatītajā versijā kas uh, ietver arī starptautiskās aizsardzības statusu personām, kas nav patvērumu meklētāji. Es saprotu, ka Zviedrijas sistēmā patvērumu meklētāji var saņemt uh, darba atļauju. Un um, Zviedrijas sistēma šajā ziņā ir konkurētspējīgāka nekā zilās kartas sistēma. Tāpēc mans jautājums ir šāds kādās vēl jomās būtu iespējami šie labvēlīgākie noteikumi. Un tie varbūt mazāk ir, tā varbūt mazāk ir optauta, jeb nepiemērošanas sistēma nekā paralēla sistēma. Un, piemēram, vai šobrīd Vācijas un Zviedrijas sistēmās ir elementi, kas ir labvēlīgāki un kurus vajadzētu ietvert, ietvert sistēmas reformā. Viena lieta, ko pieminēja eh, kāds no runātājiem, ir eh, piemēram tas, ka mēs mm, ietveram arī darba ņēmējs ar zemāku kvalifikāciju nekā par mērķi izvirs zilā kārta. Paldies, un tagad dosim vārdu atbildēt uh, uh, atbildēm mūsu runātājiem. Nu, sāksim ar Karīnu. Paldies! Runājot par Zviedrijas sistēmu, iespējama zaļu, zilo karti atmiet, padarīt interesantāku dalībniekiem. Es domāju, ka algu slieksnis bija noteikts pārāk augstu. Darba tirgus migranti lielākoties eh, ir vecumā starp 13 40 mm, gadiem un eh, daudz atrodas karjeras sākumā un vēlas būt mobili. Un iespējams, mūsu algu struktūra Zviedrijā apgrūtina iespēju izsekot līdzi šiem uh, Uh, kandidātiem, tā kā tas notiek Austrālijā, Kanādā, ASV, e, tieši šī algas liekšņa dēļ. Tas ir bijis uh, problemātiski Zviedrijas zilās kartas schēmai. Bet ir arī priekšrocības zilajai kartei. Ko mēs saskatām, salīdzinot šo priekšlikumu ar mūsu nacionālo sistēmu? Jo, teiksim, tur paredzēts paziņojums trīs mēnešu laikā Tas nozīmē, ka arī darba devēja iespējams aplūkos uh, zilās kartas schēmas un uh, dažos gadījumos to izvēlēsies, nevis uh, pašu sistēmu. Kaut arī mēs uzskatām, ka Zviedrijā šī sistēma darbos lieliski. bet tas viss notiek vietējā līmenī. Darba devējiem jāpieņem risinājumu lēmums un um, Viņam jāaplūko ļoti sarežģīta likumdošana, jāpieņem lēmums, un tas viss parasti ir diezgan sarežģīti, tāpēc vienkāršošanai ļoti liela nozīme. Līdz ar to zilajai kartei pakāpeniski var būt ļoti labi panākumi, bet uh, tam nevajadzētu notikt, eliminējot sistēmu, kas jau labi darbojas un kas mums ir vajadzīga. Uh, Tātad mums obligāti jāpatur mūsu nacionālā sistēma paralēli zilās kartas schēmai. Jo runa ir par eh, tādām darbinieku kategorijām, kategoriju grupām, kas eh, vajadzīgi tieši Zviedrijai. Un, iespējams, ir atšķirības citām valstīm. Mēs uzskatām, piemēram, ka mums nav vajadzīgi tikai augsti kvalificēti darbinieki, bet arī mm, citu līmeņu darbinieki, un runājot par patvērumu meklētāju skaitu, ko Zviedrija ir uzņēmusi pie sevis, tas arī ietekmē šīs, uh, šo noteikumu izmantošanu. Tas varētu būt stimuls. Integrēties pēc iespējas ātrāk. Uh, Jo, ja jūs strādājat no 4 mēnešus un jums ir atļauja vēl 12 mēnešiem, tad jūs uh, varat nomainīt statusu. Jūs nebūsiet patvērumu meklētais, bet gan mm, darba tirgus migrants. Tas ir interesanti pašiem migrantiem, visai sabiedrībai un arī darba devējiem. Vēlamies paturēt šo iespēju, nezinu, vai tas atbild uz jautājumu. Labi, paldies, Vido Gais. Ja mēs runājam arī par vidējām kvalifikācijām, attiecīgi paplašināšanu Vācijā, ja paskatīsimies uz demokrātisku attīstību, demografisku attīstību un izglītības sistēmas attīstību, nu, tad šādām vidējām kvalifikācijām ir liela nozīme, teiksim, māsas slimnīca un uh, mehāniķi būtu tāds piemērs, un mums pastāv problēma ar ārvalstu kvalifikāciju atzīšanu. Tas tā ir. Tieši vidējā uh, kvalifikāciju līmenī šie diplomi, certifikāti, kas tiek iegūti dažādās valstīs, ir tik ļoti atšķirīgi, ka nu, Vācijā ļoti grūti šo atzīšanu organizēt. Un es saskatu tādu pašu problemātiku ar zilās kartes noteikumiem. Un te grūti ir tiešām nosakt visas kategorijas, visus diplomus. Tā pielīdzināšana ir ārkārtīgi sarežģīta. Un nu, par bēgļiem. Vācijā personām ar starptautisko aizsardzības statusu ir trīs gadu pārējais posms, un pēc tam var, viņa var saņemt uzturēšanās atļauju, un tad ir paredzēts uh, zilās kartas ietvaros 33 mēneši, 21 mēnesis attiecīgi. Uh, pārējais posmu. Tā kā Vācijas noteikumi nav daudz sliktāki. Mm, Ilgtermiņā droši vien mēs nevēlamies neko grozīt. Un par Eiropas Savienības atraktivitāti Vācijā mēs redzam, ka Gētas institūti, kas uh, apmāca uh, ārvalstīs cilvēkus, piedāvā uh, vācu valodas kursus, mm, viņi nenovēro tādu popularitāti pēdējā laikā. Un es domāju, ka ja mēs, ja pali, pa, palielināsies, intensivēsies pieprasījums valstī, tad um, cilvēki ar, ar vidējām kvalifikācijām varētu ierasties. Al Alberto. Jā, paldies. Mums nav problēmas salīdzinot Eiropas Savienības schēmu un Itālijas schēmu. Mēs to uzskatām par alternatīvo iespēju. Te, es jau, es jau to, to teicu ievadā. Bet šobrīd mums ir kvotu sistēma, kas tā kā ir iesaldētos šobrīd. Un mums ir svarīgi, lai arī šis kanāls mums paliktu un tomēr atvērts un mūsu rīcībā. Runājot par paplašināšanu. Tika uzdots jautājums arī par vidējā līmeņa kvalifikācijām. Itālijā par to runām. Teiksim, arī, ja patvēruma pieteikums tiek noraidīts Varbūt šie cilvēki varētu tomēr palikt valstī, varbūt viņus var iekļaut citā schēmā. Mūsu valstī sākas šī diskusija, jo patvēruma pieteikuma izskatīšana notiek ļoti ilgi. Mūsu valstīm daudz kas var notikt ar šiem uh, kandidātiem, un iespējams uh, varētu piedāvāt zilo karti. Tā būtu alternatīva, kamēr cilvēks gaida iznākumu patvērumu pieteikumu izskatīšanai. Runājot par kvalifikācijām, to atzīšanu, mums ir atzīšanas schēma. Mums ir uh, Nacionālās statistikas institūta izstrādātā klasifikācija un, teiksim, turisma industrijā parasti diplomi nav tie augstākie, vismaz netiek pieprasīti tādi eh, ļoti, eh, tā ļoti augsta kvalifikācija, un eh, tur var, teiksim, iztikt ar tālāku apmācību vai kvalifikācijas kursiem, tad no nu, tā mēs arī izējam. Uh, Es eh, pats vēlētos paplašināt zilo karti arī uz tādām personām, kas bauda starptautisko aizsardzību. Es domāju, ka uh, mūsu valstī būtu vieta daudziem šādiem cilvēkiem. Lies paldies eh, visiem mūsu runātājiem, kas pastāstīja par savām valstīm, par modeļiem, par mījiedarbību, par um, niansēm, kas ir svarīgi mūsu ēnu. Uh, referentiem. Tas bija ārkārtīgi interesanti. Lielas jums paldies! Ēnu referenti to visu ņems vērā, gatavojot turpmākas piezīmes. Tagad mēs tuvojamies programmas um, trešajai un pēdējai daļai. Aicinu kolēģi šeit pie manis Gertruis Lano. Uh, Eh, ir mūsu runātais eh, pēdējā panelī. Viņš ir vecākais darba, viņa, atvainojiet, ir vecākā darba spēka migrācijas cilvēku resursu attīstības specialiste starptautiskajā migrācijas organizācijā. Viņa runās gan par nodarbinātības aspektiem, mm, gan par eh, šo kvalifikācijas aspektu un kā zilo karti skatīt plašākā darba spēka migrācijas kontekstā. Uh, Un kā bez eh, liekās runāšanas eh, došu vārdu mūsu viešņai. Nu, un tad arī cerams, eh, ka kolēģiem būs iespēja uzdot jautājumus un paldies kolēģiem, kas ir izturējuši. Tad tiešām ceru, ka jums būs iespēja uzdot jautājumu un uzklausīt atbildi. Lūdzu, paldies, man ir tas gods un prieks būt pēdējai runātājai šodien centīšos runāt īsāk, lakoniskāk. Mani sauc Gertruja Lano, strādāju starptautiskajā migrācijas organizācijā, esmu mm, darbspēka migrācijas cilvēku resursu attīstības speciāliste. Vēlos uh, aplūkot dzīvo katu plašākā darba spēka migrācijas kontekstā. Vispirms vēlos pievērsties demografiskām izmaiņām. Uh, migrācijas vajadzībām, um, aplūkot uh, nianses uh, šajā kontekstā un tad um, izteikt arī vairākas rekomendācijas par kontekstu. Eiropā uh, iedzīvotāji strauji noveco, un uh, um, Eirostats uh, paredz, ka 2060 gadā praktiski mums būs 19 miljonu uh, cilvēku deficīts darba tirgū. Ekonomiskā migrācija līdz ar to neizbēgama, un uh, mums nepieciešams alternatīvas uh, darba tirgus politikā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju. Nav no tā, ka mums būtu interesanta šī darba tirgus migrācijām, bet uh, darba un ekonomiskā migrācija ir tāda pilnīgi neizbēgama. Mēs runājam par uh, novecošanu Eiropā, bet arī citos reģionos īpaši um, globāli aplaukojot, um, notiek tas pats praktiski uh, dienvidos, uh, globālajos dienvidos. Uh, Ehm, subsaharas reģionā. Ehm, darba tirgi nevar absorbēt ehm, jauniešus, kas nonāk darba tirgu, un tad iespējams, ka šie jaunieši meklēs darbu citur. Ja aplūkosim darba tirgus vajadzības Eiropā šodien un turpmāk, mēs jau sapratām, ka runa nav tikai par augstu kvalifikāciju augstu kvalificētie darba spēki neveido uh, vairākumu. Runājot par vakancēm Eiropas Savienībā, ja aplūkosim sarakstu, um, tad tikai puse no mm, šiem deficīta profesijām ir augsti kvalificētas, uh, pārējās profesijas ir uh, vidēji vai zemi kvalificētas. Mm, sarakstā ir gan uh, pavāri, gan metinātāji, gan pārdevēji, gan apkopējas un um, auklītes, um, mehāniķi, tā kā galdnieki, tā kā principā mums noteikti jādomā arī par citiem um, kvalifikāciju līmeņiem. Tā kā. Um, šīs uh, iemaņas uh, nav tik uh, viegli kvalificējamas, īpaši nacionālajā līmenī. Dažreiz tur, kur profesijas ir vajadzīgas, nu, būtu arī piedāvājums, bet cilvēki tur nevēlas doties. Nu, tāpēc teiksim, ka tā nav galvaspilsēta, ne vieta viņam nepatīk. Un, uh, Tāpēc rodas šie deficīti un pagaidām trūkst likumīgās migrācijas kanālu. Kāpēc tas tā ir? Tam ir politiski iemesli, nevis darba tirgus politikas iemesli drīzāk. Jo, ja mēs paskatīsimies, kā tiek uztverta darba tirgus migrācija Eiropā, tad Eiropā saglabājas šī nacionālā domāšana un uztvere ir diezgan negatīva šeit tika veikta aptauja par to, ko cilvēki domā par, uh, uzska, par migrāciju, un vienīgais pasaules reģions, kur migrāciju skata izteikti negatīvi, ir Eiropa. Līdz ar to politiķiem ļoti grūti piedāvāt nacionālus, uh, jeb Eiropas līmeņā likumīgus migrācijas ceļus jo cilvēkiem no šādiem priekšlikumiem ir bail, viņiem ir aizspriedumi, stereotipu domāšana, viņi nedomā par strateģisko nākotni. Un tāpēc mums pastāv šīs restriktīvās poli, po, politikas. Un dažreiz uh, uh, cilvēki domā, ka ja mums nebūs šo likumīgās migrācijas uh, kanālu, uh, tad eh, zemi kvalificētais darba spēks pie mums neieradīsies, bet tas ir pilnīgi aplami. Viņi ieradīsies, bet nelikumīgā veidā, un viņam netiks eh, nodrošināta aizsardzība, kas viņam pienākas. Līdz ar to Eiropas Savienībai ir jārēģē. Kādā veidā? Eiropas Savienība jāuzlabo likumīgās migrācijas kanāli, lai risinātu darba tirgus problēmas, Mums nepieciešama jauna eh, darba spēka migrācijas politika, jāparedz vairāki kanāli likumīgajai migrācijai, bet pagadām, diemžēl, mūsu politika ierobežota ar augsti kvalificēto darba spēku. Aplaukojot šī brīža ietvaru, redzam, ka tās ir fragmentētas, mums ir dažādas direktīvas, dažādām kategorijām, teiksim, augsti kvalificētiem darba um, ņēmējiem, pētniekiem, sezonāliem darbņē, darbaņēmējiem. Mm, tas, protams, saistīts ar to, ka dalībvalstis te vēlas saglabāt kompetences un nevēlas, lai Eiropas Savienībai būtu lemt spēja. Tā rezultātā mēs nevaram izpildīt mūsu mērķus atskatoties 2005. gadā migrācijas politikas mērķi toreiz bija mm, atrisināt um, novecošanas problemātiku un uh, uh, mainīt proporciju starp senioriem, kam vajadzīga aprūpe un darbspējīgajiem iedzīvotājiem un treškārt veidot tādu zināšanām balstītu ekonomiku. Uh, tādu dinamiskāko ekonomiku. Un um, es domāju, ka, lai panāktu šos mērķus, mums uh, jāpaplašina stratēģija arī uz vidējā un zemā uh, līmeņa uh, kvalificētiem mm, tātad vidē un zemā līmeņa kvalifikācijas migrantiem. 2015. 15. gada politika ir jāveido šādi. Turklāt jākoncentrējas uz uh, tiem cilvēkiem, kas jau ir šeit. Pēdējā laikā daudz ir ieradušies un migrantiem, uz migrantiem skatoties starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, nu, situācija nav vienkārša. Daudziem tiek piedāvāts darbs zem viņu kvalifikācijas, un tas ir jārisina. Es to arī skatu kā problēmu. Ir paredzēts jauns uh, darba plāns integrācijai un arī iemaņām rīcības uh, plāns ir paredzēts. Mēs to gaidām, kad tas stāsies spēkā. Tas varētu atrisināt mūsu uh, problēmas ar tiem cilvēkiem, kas jau ir Eiropas Savienībā. Man ir divas minūtes, un es vēlos piedāvāt arī dažas rekomendācijas turpmākam darbam. Vispirms jāuzlabo datu vākšana, lai lēmumi tiktu pieņemti balstoties uz pierādījumiem. Mums arī jāidentificē reālas darba tirgus vajadzības, nu, arī jākliedē šīs bailes, kas joprojām ir cilvēkiem, ja mums nav, tā teikt, uh, labu pierādījumu, tad grūti cilvēkus pārliecināt, ka viņu domāšana ir tikai tāda aizspriedumaina stereotipiska. Turklāt eh, darba migrācijas politika jāietver eh, visi iemaņu līmeņi, nu, teiksim, lauksāmniecībā eh, var turpināt pastāvēt Eiropas Savienībā tikai, ja mēs paredzēsim arī zemu, kvalif zem kvalificētā darba spēka migrācijas eh, kanālus. Mm, un, um, tad ir jāpadomā par procedūrām, par eh, tehniski juridiskiem kanāliem, kā to organizēt. Daudzās valstīs eh, šādi kanāli nepastāv vispār, un zemi kvalificētiem darba spēkam tikai nelegālas iespējas ierasties valstīm. Un um, domāju, ka runa te nav tikai par likumdošanu. Mums jāmaina nedaudz arī mentalitāte, kā Eiropa skatās uz migrāciju. Eiropai, Eiropas sabiedrībai vajadzētu kļūt atvērtākai, labvēlīgākai. Mums jāsaprot, ka migranti varbūt arī kaut kas visnotaļ pozitīvs. Paldies! Jā, tad paturēsim prātā šo atgādinājumu no migrācijas organizācijas. Tad vairāk jautājumu, kurus mēs tagad skatām, likumīgās migrācijas kanāli, tad mūsu mērķi saistās ar daudz globālākiem jautājumiem. Un tagad uh, došu iespēju kolēģiem uzdot jautājumus un izteikt noslēdzošos komentārus. Uh, ja ir kaut kas, ko jūs vēl, vēlaties izteikties, izteikt, tad lūdzu. Tad uh, Valēru kundze pirmā, uh, Džīna Lamberts, tad lūdzu uh, Valēru kundze. Zviedru valodā. Kā jūs teicāt, priekšsādātāji? Es pagaidīšu vēl, kamēr jūs uzliksiet austiņas. Cecīlija runāja par uh, pievilcības spēku, par to, ka zilā karte nav tik pievilcīga, lai pie mums ierastos uh, kvalificēti darbinieki. Runa nav tikai par to, kā ir liela konkurence, bet arī mūsu sabiedrības nav tik uh, labvēlīgas uh, migrantiem. Uh, pastāv ksenofobija, pastāv rasisms, un cilvēki, kas varbūt būtu bijuši gatavi pie mums doties, uzzina par sabiedrības attieksmi, un tas viņus atbaida. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Tā ir daļa no šī vienādojuma, kas jāpatur spēkā. Jāintegrē jaunpienācējus, tik tiešām, bet jārunā arī par tiem, kas jau ir klāt kas jau atrodas Eiropas Savienībā, vai nu patvērumu meklētāji, vai nu bēgļi, arī viņiem jāpiedāvā iespēja iekļauties darba tirgū. Ir jau uh, cilvēki, kas ir uh, piekusuši, uh, kas vairs neuzskata, ka mēs esam gatavi viņus uzņemt. Mums vajadzētu paredzēt tiešām likumīgās iespējas migrantiem uh, atbraukt pie mums likumīgi, lai cilvēki nebūtu spiesti, piemēram, šķērsot vidusjūru nelegāli, riskējot ar savu dzīvību. To, protams, mēs nevarēsim izdarīt zilās kartes direktīvas kontekstā, bet varbūt vajadzētu padomāt par citām darba grupām, kuras varētu piesaistīt, lai uh, risinātu šo problēmu kompleksā veidā. Paldies! Paldies! Uh, Džeina Lambert. Uh, es jau sākumā teicu, ka uh, ekonomikas un sociālo lietu komitejai ir savas kompetences. Džina Lamberta strādā šajā komitejā arī tad Empul komitejā, tad viņa varēs izteikties. Jā, paldies! Kad mēs uh, pagātnē runājām par zilo karti, viens no aspektiem bija tāds, ka dalībvalstīm, kas centās piesaistīt kvalificēto darba spēku, nu, piemēram, Vācijas piemērs ar Indijas datorspecialistiem, toreiz mēs teicām, ka viens no iemesliem neveiksmēm bija tas, ka cilvēki uzskatīja Eiropas Savienību par tādu rasistisku teritoriju. Uh, tā viņam uh, nebijusi pievilcīga. Un mums vajadzētu šajā kontekstā palūkoties arī uz pavadošajiem pasākumiem, prediskriminācijas likumdošanu uh, un citiem pasākumiem, kas Uh, nodrošinātu īstenu vienlīdzību. Jāstrādā arī ar arotbiedrībām un nodarbi, uh, darbdevējiem. Un, piemēram, runājot par uh, algas slieksni, mēs uh, dzirdējām, ka Zviedrijā, piemēram, ir uh, Uh, ļoti plašs kolektīvo līgumu pārklājums. Citās valstīs situācija varbūt ir savādāka. Bet valstīm ir vajadzīgas manevrēšanas iespējas nosakot vietējos um, uh, algas sliekšņus. Vai jūs uzskatāt, uh, ka tas būtu piemērots risinājums, vai ir vajadzīgs kaut kas cits, alternatīvs? Un tad es gribētu vēl zināt, Kā jūsuprāt, mēs varētu uzlabot kvalifikācijas atzīšanas sistēmas? Tas attiecas gan uz cilvēkiem, kas atbrauc pie mums, gan arī uz uh, to cilvēku kvalifikāciju, kas ir iegūta Eiropas Savienībā, pirms viņi atgriežas savās valstīs. Un tad vēl jautājums. Man ir garš saraksts, es zinu. Uh, Runājot uh, par uh, tiesībām uh, apvienot ģimeni un iespēju ģimenes locekļiem arī strādāt, vai pietiek ar darba tirgus testiem, kas ir paredzēti vai nē. At, ja jūs strādājat šeit, vēlaties strādāt šeit, un jūsu dzīves partnerim nav iespējas strādāt, tas taču arī var ietekmēt izvēli. Cilvēkiem vienmēr ir jāizdara daudz uh, dažādu tādu izvēles uh, variantu, dodoties kaut kur. Un, piemēram, veselības uh, aprūpes sistēmā mums ir vajadzīgi darbinieki, bet vai mēs viņus neatbaidām šādā veidā? Paldies! Varbūt uh, vēl būs kādi jautājumi, tad dodiet man ziņu, vai ir vēl kaut kādi jautājumi kolēģiem? Nē? Labi, tad lūdzu, Lano kundze. Es centīšos atbildēt. Paldies par ļoti noderīgajiem komentāriem, paldies par šiem daudziem jautājumiem. Visu pirms par ekonomisko migrāciju un to faktu, kā ne visi cilvēki, kas ierodas pie mums, var baudīt saptisko aizsardzību ko Eiropas Savienība var darīt šajā kontekstā? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un man arī nav gatavas atbildes. Vēlos tikai piedāvāt dažus komentārus, dažas norādes. Pirmkārt, mums vajadzētu paredzēt dažus kanālus darba migrantiem. Tas nenozīmē, ka visi automātiski varēs ierasties, bet ja personām ir tā kvalifikācija, kas mums ir nepieciešama, tad vajadzētu viņiem piedāvāt iespēju likumīgi ierasties un nepiespiest viņus nelikumīgi šķērsot, piemēram, vidusjūru. Protams, te pašā laikā mēs eh, nedrīkstam šo pievilcības spēku padarīt uh, pārāk stipru un padarīt par pievilkšanas spēku. Uh, nevar jau uh, vienkārši izziņot, ka lūk, cilvēki, kas ieradīsies Itālijā, automātiski atradīs darbu, pat ja viņiem nav personas apliecinoši dokumenti, pat ja viņi ir nelegāļi. Tas nebūtu pieļaujami. Un tad eh, par pārējiem jautājumiem. Jūs jautājat par uh, algas slieksnim, par to, vai tas ir noderīgs. Es teiktu, ka algas slieksnis Uh, kas pašlaik noteikti zilās kartes direktīvā, nav labs risinājums. Tas ir pārāk augsts un tas neņem vērā atšķirības starp nozarēm, jo ir taču iespējams, kā IT speciālisti uh, pelna daudz vairāk nekā speciālisti citā uh, nozarē. Tāpat jaņem vērā, kā ir studenti, kas tikko absolvējuši tavas studijas, jaunpienācēji darba tirgū, uh, kam alga nav e, tik augsta. Tad ir vērts padomāt par algas liekšņa pazemināšanu un jāparedz īpaši risinājums studentiem un jaunajiem darbaņēmējiem. Tāpat ir jādomā par atšķirībām starp atšķirīgajām nozarēm. Zviedrijas gadījumā mēs runājām par kolektīvajiem līgumiem un e, tam, tradicionāli noteiktajām algām. Varbūt šāda sistēma arī varētu būt E, pieņēmama. Runājot par kvalifikācijas atzīšanu, es piekrītu, ka ir ļoti grūti integrēt cilvēkus darba tirgū, ja mēs nevaram atzīt viņu kvalifikācijas, ja mēs nevaram novērtēt viņu prasmes, e, jo dažās nozarēs ir svarīga arī neformālā izglītība. Kā izvērtēt cilvēku prasmes? Uh, Mums ir vajadzīga elastīgāka sistēma, bet te pašā laikā tā arī zināmā mērā jāharmonizē, jo bieži vien gadās, kā kāda valsts akceptē personas kvalifikāciju, citā valstī to pašu neakceptē un um, neatzīst. Un visbeidzot par tiesībām strādāt ģimenes locekļiem. Un uh, par to, vai jāierobežo viss tikai ar darba tirgus tekstu, testu. Es pati nedomāju, ka tas ir vienīgais risinājums un nedomāju, ka tas uzlabo zilās kartes pievilcību. Beigu beigās, pat ja šāds darba tirgus tests uh, nepastāv, tas jau nenozīmē, ka cilvēks uzreiz un automātiski atradīs darbu. Uh, viņam ir jāpierāda, uh, ka viņam ir interesanta kvalifikācija un uh, ka viņš ir vajadzīgs konkrētam darba devējam. Es domāju, ka tirgus pats var to iz, izšķirt. Un, eh, eh, protams, eh, runājot par zemākajām kvalifikācijām, ar zilo karti grūti to panākt. Zilā karte ir instruments ar ļoti skaidru ierobežotu aptvērumu, bet daudzās valstīs ir jau attiecīgas sistēmas. Kā Zviedrijā, piemēram, ir citas valstis, kur šādu sistēmu nav, Polija un uh, Lietuva, piemēram, pašlaik piesaista vairāk un vairāk nekvalificēta darba spēka no kaimiņu valstīm, no Moldovas, uh, pat no Gruzijas. Un nepieciešams izveidot kaut kādu sistēmu, kas varētu to palīdzēt pārvaldīt. Uh, šī uh, likumīgā migrācija uh, zemākas kvalifikācijas darba spēkam arī kaut kādā veidā jāregulē to prasa ekonomiskā situācija. Paldies, saka priekšstādātājs, liels paldies uh, mūsu pēdējai runātājai, paldies uh, pārējiem paneļa darbini, dalībniekiem, paldies uh, visiem deputātiem, kas palika līdz beigām. Es domāju, ka nav pārāk loģiski tagad izdarīt kaut kādus secinājumus, jo tēma ir ļoti plaša un ļoti visaptveroša. Bet es gribu pateikties visiem, kas piedalījās diskusijā. Mūsu uzdevums tagad būs diezgan sarežģīts. Mūsu komiteja strādāja, pie, piemēram, pie studentu un pētnieku dosjē un likumīgās migrācijas jomā. Mēs zinām, ir daudz problēmu, daudz strīdu, un komisijas priekšlikums jau rāda, ka vajadzīgas turpmākas diskusijas. To mēs konstatējam arī šodien. Jārunā par dalību valstu suverenitāti, par integrācijas aspektiem. Džīna Lamberta pieminēja par Eiropas Savienības uh, pievilcību, uh, par uh, sabiedrības nostāju, par rasismu. Tad mēs redzam, ka ir daudz aspektu, un likumīgās migrācijas eh, risinājums jāveido visaptveroši. Pašlaik nav tādas holistiskās pieejas. Mēs nevaram piedāvāt visaptverošu risinājumu uh, pašlaik. Mēs ceram, ka būs jauni priešlikumi, bet joma pati par sevi ir ārkārtīgi sarežģīta. Un Mēs redzam, ka Eiropas Savienība nepiesaista cilvēkus uh, vajadzīgajā apjomā, uh, bet mums jāatrisina ļoti daudz problēmu, pirms mēs varēsim to panākt. Piemēram, uh, patvērumu un bēgļu sistēma vēl ir jāveido. Mēs varam tikai darīt visu iespējamo, lai zilās kartes direktīva, jaunā direktīva būtu labāks risinājums. Mēs ceram, ka šis priekšlikums drīzumā tiks pārunāts. Cerams, ka uz Ziemassvētku laiku mums jau būs ēnu referentu tikšanās, un kā kolēģi, kas šodien šeit piedalījās, varēs uh, konstatēt, ka viņu viedokļi būs atspoguļoti piedāvātajos grozījumos. Vēlreiz paldies visiem! Uh, paldies par šo sarežģīto apspriedi! Paldies arī uh, organizatoriem no Lība komitejas. Uh, tiksimies rītdien. Uz redzēšanos!